Dear colleagues, I don't know what's your view, but uh, should we start? Uh... Dārgie kolēģi, visi vēl zālē nav ieradušies, bet tomēr varbūt sāksim darbu. ETP ir pārstāvēta, daži sociālisti, zaļie arī ir ieradušies, nu varbūt varam sākt darbu. kurš ir tik uh, vecs no mums, lai atcerētos, kā bija iepriekšējā sasaukuma laikā, vai uh, ir kāds cerības, ka ieradīsies vairāk kolēģi. Labi, sāksim darbu, sāksim ar 11. darba kārtības punktu. Eiropas Savienības solidaritātes fonds un došu vārdu Rosai Estāras Feragut, referentei. Gracias, Presidenta. Les cuento un poco. Eh, Paldies. Pastāstīšu jums par solidaritātes fondu. Tas tika radīts 2002. gadā kā instruments, lai uh, Eiropas Savienība varētu nākt tālākā kādai dalību valstī, ja tur ir uh, bijuši īpaši apstākļi, nelaimes gadījums, katastrofas vai kas uh, tam līdzīgs. Un uh, Tas ir domāts arī, uh, lai palīdzētu tādām valstīm, uh, kas, piemēram, ir cietuši no katastrofas sakām, lai gan nav bijušas Eiropas Savienības dalība valstis. 2005. gadā tika piedāvāts grozījums, jo bija zināmas grūtības instrumentu izmantošanā, bet uh, padome šo grozījumu noraidīja, jo ņemot vērā veicināšanas pasākums, to neizdevās īstenot. Pagājušajā gadā, 2012. gadā, es sagatavoju ziņojumu, lai pārbaudītu, kā mēs to varētu padarīt efektīvāku un kādus grozījumus mēs esam piedāvājuši un e, kādās jomās nevaram piekrist komisijai, vai pareizāk sakot, vēl e, vedām sarunas. Nopietnas dabas katastrofas. Tās ir katastrofas, kas rada uh, lielāku kaitējumu nekā noteiktais slieksnis, tātad kaitējumu lielāku par 3 miljārdiem eiro. Uh, Tātad, ja katastrofas seku likvidēšanai nepieciešams eh, lielāks līdzekļu skaits, tad tiek runāts par nopietnām katastrofām. Viena trešdaļa fonda līdzekļu ir eh, jāatvēl tieši vietējo katastrofu seku likvidēšanai. ir uh, jāizvērtē, cik uh, liels iedzīvotāju skaits ir cietis no katastrofas, cik naudas atkal ir jāiegulda, lai varētu atgūt ekonomisko stabilitāti un tā tālāk. Tas bija ārkārtīgi abstrakts uh, koncepts un ņemot vērā šo visai tādu izplūdošo formulējumu, reģioniem bija grūti pieteikties uh, ES. Uh, ESF līdzekļu izmantošanai. Tādēļ mēs piedāvājām uh, grozījumus un parlaments liek priekšā ja ir uh, viens procents no reģionālā IKP, tad var izmantot uh, ESF līdzekļus, un ja nē, tad nē. Tātad šī uh, sliekšņa vērtība ir um, nepārprotama. Es piedāvāju 1%, komisija pusprocentu un reģionu komiteja tāpat kā es 1%. Daži vārdi par uh, sākotnējiem maksājumiem, par avansu. Tātad, protams, uh, ja notiek katastrofa, tad palīdzība ir jāsliedz, jāsniedz jo ātrāk, jo labāk. Uh, un var eh, kā avansu izmaksāt 10% no kopīgā paredzētā eh, finansējuma apjoma. Un, protams, jāparūpējas, lai nauda nonāktu pareizajās rokās. Ir noteikta procedūra. Ja subsīdijas tiek asignētas, tad tās nekavējoties var izmaksāt, tas arī ir no svara. Un Ja ir, piemēram, tādas katastrofas, kas ilgst ilgāku laiku, piemēram, sausums vai, piemēram, arī plūdi, protams, ir vēl jāprecizē, vai mēs varētu uztvert plūdus kā tādu ilgstošu katastrofu. Un no uh, katastrofas brīža ir desmit nedēļas, lai pieprasītu uh, palīdzību no Eiropas solidaritātes fonda. Man šķiet, ka desmit nedēļas ir pārāk īs laiks, jo sākumā taču vietējām iestādēm ir uh, jādara viss iespējamais, lai samazinātu radītās katastrofas radītās sekas un jāpalīdz vietējiem iedzīvotājiem. Un varbūt nepietiek laika šādu procedūru veikšanai. Es domāju, šo termiņu noteikti varētu pagarināt. ir jānosaka, kur šādu palīdzību pieprasīt, ir jāizveido pietiekam laba infrastruktūra, un mēs runājam nevien par infrastruktūras atjaunošanu, bet arī par pārvietošanu. Jo, ja, piemēram, kādā reģionā ir bijusi šāda katastrofa, tā tur var atkārtoties pēc kāda laika atkal. Dažreiz, protams, tas notiek pierobežu reģionā. Un arī šiem reģioniem, ja pat tie nav uh, otrā uh, pīlāra reģiona, tad arī tiem ir jāsniedz palīdzība. Ja ir šis, ja tie ir NAC divi reģioni, tad tie var pieteikties atbalstam. Prasību var iesniegt gada garumā. Mēs vēlamies to saīsināt. Mēs vēlamies te piedāvāt sešus mēnešus. Komisija arī ir tematizējusi tehnisko palīdzību un atbalstu. Dabas katastrofas parasti e, notiek e, tādos reģionos, kuros jau tā cīnās ar grūtībām. Pirms neilga laika bija vētra Sardīnijā, un parasti cieši e, visai mazi reģioni, kuriem jau tāpat nepietiek naudas, tiek piedāvāts 2% Eh, rādītājs kritērijs, lai varētu šiem reģioniem palīdzēt. Un tur tad strādās uh, inženieri un arhitekti, kam būs atkal jāveido uh, izpostītā infrastruktūra. Tāds bija ziņojums saturs. Pirmdien mēs uh, atkal diskutēsim par ziņojumu. Protams, ir vēl uh, jāatvēl laiks tulkošanai, rakstiskajai tulkošanai, un ja mēs uh, pietiekami labi e, ievērosim visus termiņus, tad mēs varētu e, jau balsot šajā gadā. Protams, viss ir atkarīgs arī no trialoga iznākuma un mēs runājam par atšķirībām. Un DFS tika sastādīts tā, ka fondam atvēlētais finansējums bija samazināts par 500 miljoniem eiro, bet, diemžēl, mēs te diez vai panāksim kādas izmaiņas, bet noteikti mums vēl vajadzēs vest sarunas un varēsim situāciju uzlabot. Paldies, Rosa, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Es zālē redzu tikai Nikosu Krisu Gēlus. Ā, jūs runāsiet sociālistu vārdā. Ευχαριστώ πολύ. Νίκος. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για να επαναενεργοποιηθεί το... Priekšsēdētājs kundze, domāju, ka mums ir jāatrod risinājumi, lai Eiropas solidaritātes fonds patiešām būtu jēgpilns instruments. Protams, uh, šādu negadījumu skaits tikai palielinās, jo klimata pārmaiņas nes sev līdzi šādu uh, šādu smagu fenomenu ir sausumi, ir, piemēram, plūdi, meža ugunsgrēki, un to skaits aizvien turpina pieaugt. Mums, protams, ir jāvienojas ar padomi, ir jāparūpējas, lai varētu izmantot solidaritātes fonda finansējumu. Es uh, varu piekrist lielākajam argumentu skaitam, ko minēja referents kundze. Domāju, ka mums vēl rūpīgāk ir jāiepazīst ar ziņojumu un sadarbība izveidosies patiešām auglīgi. Un mums ir jāparūpēs, lai komisija nepieļaut viens un tās pašas kļūdas. Ja notiek infrastruktūras atjaunošana pēc šādiem negadījumiem, dabas katastrofām, tad ir e, jāņem vērā iepriekš gūtā pieredze, kādēļ šāda katastrofa ir notikusi, lai e, tā atkal neatkārtotos. Piemēram, runājot par plūdiem. Piemēram, e, ir aizbērta kādas upes gultne, notiek plūdi tiek uh, celti, piemēram, uh, tiek uh, šī aizbērtā upes gultne, tiek nosvaltēta, tur tiek izbūvēts ceļš vai pāri tiek celts tilts. Nu, ir jāsaprot, kas tur ir atradies pirms tam, un ja. Uh, Nevienmēr uh, katastrofas var izskaidrot tikai ar uh, dabas notikumiem, dabas parādībām, jo citreiz tur ir vainojami arī nepareiz būvniecības darbi, uh, nepareiz infrastruktūra, ir uh, jāatrod katastrofas cēloņi, jāizdara se secinājumi. Nevar būt tā, ka mums visu laiku ir jāpiesaista uh, publiskie līdzekļi, jo, piemēram, nav bijis pareizā arhitektoniskā un inženieru plānošana. Un uh, plūdu gadījumā bieži vien nāks konstatēt, ka ir pieļautas kļūmes konstrukcijas procesā. Tādēļ ir jābūt arī attiecīgai likumi, ir jābūt labākai ūdens uh, apsaimniekošanai, un šī līkumdošana noteikti ir jāpatur prātā, tad, kad runājam par solidaritātes fondu, ir jāanalizē, kādēļ šāds negadījums ir noticis. Ja ūdens resursi tiek tā pavirši apsaimniekoti, tad arī vienā brīdī e, kādā reģionā var būt plūdi. Mūsuprāt, laiks pieprasījuma iesniegšanai ir jāpagarina. Mēs piekrītam, vie, mēs vēlamies, lai slieksnis tiktu paaugstināts no 1% uz 1,5%. Daži vārdi par termiņiem. Uh, Domāju, ka 12 mēnešu vietā tas ir jāpagarina uz 18 mēnešiem, jo visa procedūra līdzekļu pieprasīšanai ir ārkārtīgi gara un smagnēja, pirms jūs esat savveidus kārtībā reģionu un izstrādājis plānus, ir jau pagājis ilgs laiks, tas ir ļoti piņķerīgs, birokrātisks darbs, tādēļ es piedāvāju šo termiņu pagarināt uz pusotru gadu. reģionālajām iestādēm līdz šim bija desmit nedēļas, lai iesniegtu prasību. Arī šis laiks nav pietiekams, jo sākumā uh, ir uh, jārisina viss sakūtākās problēmas, e, tādēļ arī šis termiņš ir jāpārgarina. Un visu beidzot. Ir jāizveido tādas ekspertu tīkls, ekspertu grupa, kas uh, var nekavējoties ierasties uh, katastrofas skartajā reģionā. Un jāsaka, ka ir grūti sagatavot visus nepieciešamos papīrus, eh, dokumentus saulēcīgi, tādēļ varbūt eh, varētu sagatavot arī datu bāzi, lai, mm, teiksim, eh, dokumentu trūkuma dēļ nebūtu kavēšanās. Šmita kungs, kundze, paldies priekšsēdētājs kundze. <coughs> Du fonds solidarité. Uh, paldies. Gribēju uzteikt Rosas ziņojumu. Tas ir labi pārdomāts un jau astoņus gadus mēs pie tā strādājam. 2005. gadā bija tāda kā blokāde. Mēs vēlamies, lai reģioni varētu palīdzību saņemt tad, kad tā patiešām ir nepieciešama un lai tas norisinātos efektīvāk. Tas ir vienkārši kauna traips, ka padome astoņus gadus nav mums nākus nevienu solīt pretīm. Mēs tik daudz runājam par solidaritāti, un komisārs paziņoja, ka solidaritātes fondu ir jāmobilizē. 400 miljoni eiro tika paredzēti uh, plūdiem Polijā, Čehijā, Vācijā. Jā, tur nav nekā aplama. bet tas jau nenozīmē, ka ar regulu nevajadzētu pārstrādāt. Līdzekļi reģionā ir jāsaņem ātri, arī Itālijai vajadzēja ļoti ilgi gaidīt līdz finansējuma saņemšanai un tagad Eiropas Savienība Savienība var vienkāršāk novērst katastrofas sekas pati savā teritorijā, citu valstu teritorijās, bet ne savā teritorijā. Nu, tas ir vienkārši smieklīgi. Kopš 2002. gada ir bijuši 56 dažādi projekti, bet, diemžēl, ir bijis daudz vairāk katastrofu, arī humānas dabas katastrofas kur, diemžēl, nepietika paredzētā finansējuma. Un, diemžēl, jāsecina, ka šādas drāmas tikai pieaugs skaitā, globālā sasilšana, klimata pārmaiņas, tas, protams, nes līdzi zināms sekas un nelaimes gadījumus. Francijā plūdos vairāk cilvēki zaudēja dzīvību un uh, radās zaudējumi vairāk miljonu uh, eiro apmērā. Protams, plūdu seku likvidēšana prasīs vairākus gadus. Tas nenotiks tik ātri. Kritēriji finansējuma pieprasīšanai ir tik neskaidri, ka pēc tam šī prasība paliek kaut kur pazī, pazūd šajā ziedošajā franču birokrātijā. Be, IKP kritērijs patiešām ir labs, to ir viegli izmantot un ir jāvienkošo arī citas procedūras. Uh, Mums ir notikušas arī daudzas diskusijas. Mums, protams, ir uh, jālikvidē sekas, uh, katastrofa sekas savu valstu teritorijās un. Jāsaka, ka citos reģionos palīdzība ir nepieciešama ātrāk nekā pārējos, ir jāatvieglo uh, Eh, procedūras, eh, ir jābūt iespējai eh, darboties un reaģēt ātri un nākamajā finanšu plānā solidaritātes fondam ir atvēlēts mazāk līdzekļu. Tas ir visai nejauks signāls nu, ir izskanējusi argumentācija, ka līdzekļi līdz šim nav pietiekami izmantot, bet tas tādēļ, ka padome ir bloķējusi šo priekšlikumu. Un, protams, līdzekļi ir jāmeklē tur, kur tie ir pieejami - struktūra, fondi, e, risku prevencija. Ir e, jādomā arī par infrastruktūru, jābūvē aizsprosti, jā, diemžēl e, meža ugunsgrēki, plūdi, nepazīst valstu robežu, neapstājas pie tām. Un mums ir jāpieprasa, lai šī blokāde tiktu atcelta. Paldies! Paldies! Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saka Stavrakakis kungs, gribēju pateikties referentei par šo ziņojumu. Uh, Varbūt jums nebūs nekāds noslēpums, ka es gatavoju atzinumu budžeta komitejā un vakardien pie mums notika pirmā viedokļa apmaiņa. Protams, es varēju runāt tikai no mūsu komitejas perspektīvas. Jāsaka, ka ziņojums visā visumā ir labi pārdomāts, bet noteikti ir iespējami vēl papildus uzlabojumi. Eh, kāds ir eh, mobilizācijas kritērijs? Te tiek runāts par reģionāls dabas katastrofām. Es piedāvāju eh, samazināt procentu likmi uz 1% no IKP. Un avansu es piedāvāju uh, aprobežot ar 15% no kopējās summas, bet eh, tā nevarētu šī summa pārsniegt 40 miljonus eiro. Un trešajā pantā tiek runāts par avans finansēšanu, ir jāievēro kopīgie nosacījumi, tādēļ mums jāpadomā par alternatīvām finansējuma iespējām. Un es piedāvāju fonda izmantošanas laiku eh, pagarināt no gada uz pusotru gadu, jo arī valsts iepirkuma procedūra un citas daudzās valstīs prasa ilgu laiku. Protams, arī preventīvie pasākumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tādēļ uh, solidaritātes fonds ir jāpapildina ar citiem finansējuma instrumentiem, piemēram, struktūrālajiem un investīciju fondiem, lai varētu radīt tik ļoti vēlamos sinerģijas efektus. Paldies! Um... Paldies! <clears throat> Tagad vārds Lasaka kungam. Paldies! Paldies! Gribēju pateikties referentei par šo ziņojumu. Tas patiešām ir ļoti pārliecinoši. Varbūt mums vēl vajadzētu palauzīt galvu par vairākiem aspektiem. Eiropas komisija runā par uh, NOC divi reģioniem un pieprasa uh, 0,5% IKP, bet jāsaka, katastrofas bieži vien skar vairākus reģionus, pat vairākas valstis. Tādēļ ir jādomā par lielāku teritoriju kā atskaits punktu, aprēķinot šo IKP kritēriju domāju, ka mēs te nevaram runāt tikai par NAC divi reģioniem. Pusotrs procents no IKP ar to vien nepietiek ja mēs atceramies, kādas ir bijušas lielākās katastrofas līdz šim piemēram, etnas vulkāna izvirdums vai plūdi, kas Eiropa piemeklējuši īpaši bieži pēdējā laikā. Nu, tad šis kritērijs man šķiet ir morāli novecojis. Protams, šeit ir nepieciešams pielāgot šos references punktus. Domāju, ka 1% no IKP ir pietiekami. Protams, jāatvieglo arī visa administratīvā procedūra un visi, kas cietuši, ir arī attiecīgi par to jāinformē. Un ir jāpadomā par to, lai prasību fonda līdzekļiem varētu iesniegt pieteikumu arī pēc desmit nedēļām jo tas biežiem prasa ilgāk, lai gan visas administratīvās procedūras, gan arī zaudējumu aprēķināšanu, un tas patiešām bieži vien uh, ilgst ilgāku laiku. Paldies! Es saprotu, eh, kā arī Johannes Sakterkungs vēlas izteikties. Vai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdeva kolēģi? Tāpat arī vēlos jūs eh, paziņot mums, uh, ja jūs kaut ko zināt par padomes nostāju. Cik man zināms, viņi. Uh, vai, tad vai, vai uh, tiks ņemt vērā ar finanšu ministra uh, nostāju un vai padome ir uh, izveidojis kādu darba kalendāru? Jo izskatās, ka līdz mātam vēlākais aprīlī mums būs, būtu jābalso par šo dokumentu. Es Un vēl, vai jūs varētu iekļaut informāciju par igadējiem atgādinājumiem? Tu, mēs, protams, to runā, par to runāsim arī pašnicitības ziņojumā, tomēr kolēģiem būtu jāzina, vai ir kādas jomas, kur mēs esam pārsnieguši 500, mm, milj, 500 miljonus. Uh, Tad kāds ir pamatojums samazinājumam līdz 500 uh, eh, miljoniem? Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es drīkstu, es uzreiz eh, sākšu atbildēt uz jūsu pirmajiem jautājumiem. Kas attiecas uz padomi, tad e, vēl nav notikusi tikšanās ar padomi, lai apspriestu šo priekšlikumu. E, pirmā tikšanās stru, uh, ir uh, plānota nākamās nedēļas beigās, un ir tāds provizorisks kalendārs, um, kur ir iekļautas dažādas tikšanās uh, nākamā gada pirmajos mēnešos. Protams, tas ir tikai tās provizorisks kalendārs, un mēs nezinām, kā lietas virzīsies uz priekšu, un ir atkarīgs no dalību valstu nostājas uh, attiecībā uz dažādiem mūsu priekšlikuma elementiem. Tā kā es nevaru jums sniegt tādu sīkāku informāciju par to, kā mēs e, darbosimies padomē. Padome nav motivācijas e, virzīties uz priekšu pārāk ātri, jo nu, šobrīd jau ir regula un tā paliks spēkā un e, tās termiņš nebeigsies. Tātad nav tāda tūlītēja spiediena kaut ko darīt un mainīt lai gan, protams, komisija dara visu iespējamo, lai uzlabotu situāciju šajā jautājumā. Un lai šī regula tiktu pieņemta pirms parlaments um, pārtrauc savu darbu par fonda igadējo izmantošanu kopš 2002. gada mums ir bijis 1 miljards eiro kā maksimālais e, e, gada, budžet, e, gada piešķīrums šajā jomā. Tomēr viens miljards tas nav tā, tā, tā nav tā nauda, kas noteikti ir jāiztērē, taču tā ir, tā ir tā summa, kas ir komisijas rīcībā sliktākajā gadījumā, ja, tā, ja ir nepieciešamība pēc šādiem līdzekļiem. Uh, E, regulā nav norādīta sīkāk informācija, kā šī nauda ir jāizmanto, tomēr ir norādīts, ka mm, šī nauda ir jāpiešķir pārdomāti un nav, un nevajadzētu iztērēt šī fonda līdzekļus līdz gada beigām. Tāpat arī e, mums ir jāizstrādā noteikumi, kā uh, Jā, ļoti sliktā gadā mums ir bijis eh, tāds gadījums, kā piemēram zemestrīce Lakilā vai, vai, vai piemēram kaut kāda mežugunsgrauki Spā Spānijā, un tas viss viena gada laikā, tad mums ir jāspēj piešķirt eh, palīdzību šajos gadījumos no pieejamās summas, no pieejamiem līdzekļiem. Uh, Fonda izmantošana pārē, pēdējo gadu laikā ir bijusi ļoti atšķirīga. Ir gadi, kad mēs esam izmantojuši 100 miljonus, un ir gadi, kad mēs esam izmantojuši 800 miljonus un vairāk. Tad tas ir viss ir ļoti neparedzami. Komisija 2002. gadā, kad fonds tika izveidots, izstrādāja metodi, saskaņā ar kuru tā aprēķina, aprēķina avansa maksājumu. Uh, lai nebūtu tā, ka pirmais dabū tas, kurš pirmais piesakās naudai, bet lai šī, šo līdzekļu pietiktu visa gada griezumā. Nabadzīgākām dalībvalstīm ir jā, relatīvi jāsaņem a, lielākas summas. A, viens, vienam miljardam vajadzētu būt pietiekamai summai a, šādos gadījumos. Mūsu izmantotā metode Eh, ir bijusi veiksmīga, tā ir sevi pierādījusi. Un šie aprēķini atbilst eh, eh, tam, ko mēs sagaidām. Un mēs nekad neesam šo fondu pilnībā iztērējuši. Pēdējo 11 gadu laikā mēs esam to izmantojuši aptuveni vienas trešdaļas apmērā no kopējās summas katru gadu. Uh, Eh, bet, kā jau es teicu, ir bijuši gadi, kad mēs esam tērējuši vairāk un, un ir gadi, kad mēs esam tērējuši mazāk. Kas attiec uz referenta komentāriem un eh, komitejas eh, locekļu komentāriem, tad nu, kas tad ir pamatojums komisijas priekšlikumam? Tas ir tāds, ka vajadzētu uzlabot pastā esošā solidaritātes fonda funkcionēšanu, lai tas būtu elastīgāks, lai tas būtu daudz pārskatāmāks, tā noteikumi būtu skaidrāki un lai to būtu vienkāršāk izmantot. Mums šķita, ka ir svarīgi saglabāt uh, fonda uh, pamatprincipus, jo sevišķi eh, tādēļ, lai mūsu priekšlikuma rezultātā nepieaugtu tēriņi. Jo diez vai dalībvalstis pieņems tādus priekšlikumus, kas uh, kas izraisīs eh, augstākus tēriņus. Saskaņā ar jauno daudzgadu finanša, finanšu schēmu eh, fonda apjoms ir samazināts gandrīz par pusi, un tās, eh, protams, kā papildu elementi neatvieglos fonda izmantošanu. Mēs vēlamies vienkāršākus kritērijus reģionālu katastrofu gadījumā Un e, tas drīzāk būtu izņēmums, nevis noteikums. Noteikums ir tāds, e, e, ka fonds tiek izmantots milzīgu katastrofu gadījumā. Tomēr izņēmumu gadījumā, ja tādu mazāku reģionālu mērogu katastrofu gadījumā, var izmantot fonda līdzekļus. Pašreizējā regula ir pārāk sarežģīta, un mēs vēlamies aizstāt to ar vienkāršu, vienkāršāku dokumentu, kas ir sasaistīts ar IKP. Mēs piedāvājam vienu uh, vērtību 1,5%. 1,5%, ko mēs piedāvājam, ir ļoti rūpīgi aprēķināta vērtība, un mēs to piedāvājām uh, eh, tieši tādu, jo tās palīdzētu mobilizēt fondu reģionālu katastrofu gadījumā, un tas uh, ir atbilst mūsu iepriekšējai pieredzei. Ja mēs samazināsim to līdz 1% no EKP, tad uh, mēs uh, varētu iekļaut arī mazāka mēroga katastrofas, kuras pēc pašreizējiem noteikumiem nevarētu pretendēt uz uh, fonda līdzekļiem. Uh, Es neesmu īsti pārliecināts, vai sliekšņa pazemināšana būtu, e, būtu labs signāls šajā kontekstā. Kas attiecas uz avansa maksājumiem, tad tie ļoti svarīgi elementi, jo tas ļauj e, piešķirt līdzekļus daudz ātrāk nekā tas ir šobrīd. Tas, vai uh, avans maksājums ir 10% apmērā, maksimums līdz 30 miljoniem vai 40 miljoniem, uh, nu, es nedomāju, ka te, tas radīs tādu būtisku atšķirību. Komisija, eh, komisija atbalstīs abus, abus priekšlikumus, gan 30, gan 40 miljonus. Jautājums ir, kā šie resursi tiek iegūti Tāpat arī e, ir nepieciešama rūpīgāka izpēte. Un par to mēs jau vakar runājām budžeta komitejā. Mēs meklēsim alternatīvas šobrīd piedāvātajām, <clears throat> jo tās e, prasītu e, pielāgot jau pašreizējos struktūra fondu noteikumus. Tad mēs mēģināsim noskaidrot, vai ir citas alternatīvas, un ja tādas būs, tad, eh, tad komisija tām tās atbalstīs. Desmit nedēļu pieteikšanās periods, kas te tika pieminēts, eh, un ko daži, daži kolēģi uzskatīja par īsu, nu jā, tas tas ir priekšlikums, kas ir iekļauts pašreizējā priekšlikumā, mēs to nemainām. Mēs centīsimies eh, rast līdzsvaru starp, eh, līdzsvaru starp to, lai periods būtu pietiekami īs, bet tai pašā laikā arī pietiekami ilgs, lai dalībvalsts varētu izvērtēt eh, radušo skaitējumu. Mēs uh, uh, Mm, es nezinu, vai būtu labi paildzināt šo periodu, jo mūsu mērķis ir padarīt fondu ļoti reaģēt spēju, lai tad, ja mēs paildzināsim periodu līdz 12 vai 15 nedēļām, tad arī līdzekļi tiks piešķirti vēlāk, un tad no, nu, mani kritizēs par, par šādu pieeju. Konkrētos apstākļos, kad eh, katastrofas sekas eh, ir jūtamas ļoti ilgu laika periodu, tad, protams, tas vienmēr ir bijis iespējams, un tas būs arī turpmāk iespējams, eh, pap, sniedzot papildu informāciju, iegūt arī papildu līdzekļus pat ja pieteikums ir iesniegts eh, eh, pēc šī desmitnedēļa perioda. Tika pieminēts, ka nāc divi reģionu eh, sadalījums nevarētu, nav īpaši atbilstoši reģionālu katastrofu gadījumā. Uh, Nu, te, te mēs eh, izmantojam noteiktu statistikas datus un ir katastrofas, kuras eh, nenotiek konkrētā reģionā un eh, to sekas ir jūtamas pāri robežām. Un tad mēs, protams, iekļaujam vairākus nāc divi reģionus. Un šādā gadījumā mēs izvēr, mē, izvēlkam tādu vidējo vērt, IKP vērtību attiecībā uz attiecīgajos katastrofas skartajos reģionos. Kas attiecas uz pārobežu teritorijām, tad uh, Eh, te, protams, varētu rasties grūtības un tādas grūtības, ka eh, fonds ir radīts, lai palīdzētu dalību valstīm, eh, lai palīdzētu dalību valstīm tikt galā ar finanšu slodz, slogu, kas tām tiek uzlikts katastrofas gadījumā. Uh, Ja katastrofas sekas ir jūtamas pāri, pāri robežām, tad ir ļoti grūti noteikt, tad attiecībā uz kuru valsti tad šo fondu ir mobilizēt. Ja šī katastrofa, nu, ir tāda, vi, ja, ja ir viena konkrēta katastrofa. Ja ir nopietna katastrofa vienā dalību valstī, tad arī kaimiņu dalību valsts var pieteikties eh, tās seku likvid, katastrofu seku likvidēšanai, eh, ja, tā, to, ja šī katastrofa ir skārus arī šo dalību valsti. Pie, attiecībā uz priekšlikumu paildzināt periodu līdz 18 mēnešiem, es nedomāju, ka komisija būs pret to. Mēs tiešām esam pieredzējuši to, ka dalību valstīm ir eh, ļoti grūti iztērēt solidaritātes fonda līdzekļus viena gada laikā ja nākotnē mēs saīsināsim šo uh, laiku un, ats, un pieļausim viena gada, uh, viena gada uh, periodu līdzekļu iztērēšanai, tad uh, varbūt būtu uh, saprātīgi paildzināt šo periodu. Tik pieminēta arī tehniskā palīdzība 2% apmērā. Šobrīd regula neparedz tehnisko palīdzību, jo tiek uz, tika uzskatīts, ka ir svarīgi atbalstīt tādas ārkārtas darbības, nevis administrēšanu. Šobrīd fonds pilnībā tiek izmantots darbībām, nevis uh, administra, administratīvai īstenošanai, jeb fonda administratīvai izlietošanai. Reizēm dalībvalstis saskars ar grūtībām un nevar īst, pilnībā izmantot fondu bez tehniskās palīdzības. Ja nu, tas tā ir, mēs, to varam, mēs to varam apspriest, tomēr mērķis ir ierobežot fonda izmantošanu uz konkrētām darbībām. Man liekas, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem. Ja nav vairs citu jautājumu, tad paldies. Tātad, tātad tehniskās palīdzības gadījumā var izmantot ekspertu palīdzību. Nikus kunga jautājums bija par to, vai varētu būt nodrošināt piekļuvi ekspertiem, kuri izvērtē kaitējumu, sniedz profesionālu vērtējumu pietiekami ātri. Balstoties uz manu pieredzi, Nu, ar to nekad nav bijis problēma, un mums ir zināmi gadījumi, kad, piemēram, ES piedāvāja ekspertu komandas, eh, eh, un, eh, palīd, kas palīdzēja izvērtēt kaitējumu. Es nedomāju, mums nav zināmas nekādas problēmas, vai ka valstīm būtu radušās kādas finansiālas problēmas sakarā ar šādām ekspertīzēm. Uh, Eh, ja tad, kad dalībvalstis lūdz tehnisko palīdzību, tad tās parasti vēlas, pali, eh, vēlas palīdzību administratīvajos jautājumos, kas saistīti ar īstenošanu. Eh, vai, piemēram, tās vēlas uzzināt, vai līdzekļus bija izmantot konkrētām darbībām. Tad Lamberts van Isterojas un pēc tam Vlasaka kungs. Un tad es pabeigšu šo diskusiju. Tad, tad lūdzu, Lamberts my impression is that if you listen to all, all remarks, and that, that, that's not... Jā, es pavisam īsi. E, dažas piezīmes. Nu, mēs tagad e, nedaram vien, vieglu darbu. Ir ļoti daudz lietu, kuras ir e, saistīts ar pašu regulu Un eh, gal galā mēs te runājam par regulu, kas eh, tiks pieņemta un darbosies turpmākos septiņus gadus. Ja mēs atbalstām mūsu referenti, ehm, tad jāsaka, ka nav nekādu garantiju. Mēs jau varam eh, vienoties par to, ka ir apņemšanās, ka būs tas finansējums, bet nav jau nekāds garantijas, ka tas reāli pēc tam strādās. prezidentūra varētu varbūt nodot tālāk mūsu vēlmi nodot e, to visu tālāk un pabeigt šī e, pilnvaru perioda e, laikā un norganizēt visus nepieciešamos trialogus, visus dialogus. Jo, zināt, februāris, marts, tad viss notiek ļoti ātri, un tad viss aizmūk, un kur, kurais, un gatavojas vēlēšanām. Uh, Nu, varbūt mums jāuzraksta kāda oficiāla vēstule, jo mēs varam strādāt ātri un intensīvi, ja ir nepieciešams galvā pēdējais gads, taču īpašiem gadījumiem ir jābūt īpašai pieejai. To es gribēju teikt. Liels paldies! Vlasakungs. Uh, Eh, jā, paldies. Gribēju informēt jūs, ka reģionu komitejā tiks apspriests eh, Brandākunga ziņojums par solidaritātes fondu, un tāpēc būtu ļoti labi to ņemt vērā. Un es domāju, ka daudzas komisijas atbildes faktiski atbild uz eh, daudziem no punktiem, kas ir izskatīti šajā ziņojumā. Šis ziņojums pašlaik ir kļuvis arī pieejams. Paldies! No comments, like ask... Ja vairs nav komentāru, lūkšu Rosu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es centīšos izdarīt kopsavilkumu, taču vēlētos teikt, ka es arī uzstāšos reģionu komitejas vārdā, kur notiks debats par solidaritātes fondu. Un jāsaka, ka viņi jau ir savu nostāju formulējuši, un tas ir ļoti tuvu mūsu nostājai. Un tagad eh, tāds eh, kopsavilkums - reģionālās katastrofas, eh, kā. Según el espíritu de la Unión, lo más importante es que se pueda. Svarīgākais šeit ir nepadarīt katastrofas par apstākļiem abstraktiem eh, konceptiem, bet tiešām palīdzēt reģioniem, eh, kas ir nonākuši problēmās, un ja reģions atbilst eh, attiecīgiem kritērijiem, tad līdzekļi būtu jāpiešķir Mēs tagad eh, gatavojamies aizstāvēt šo vienu procentu. Trialogā, protams, mēs redzēsim, vai beigās tas būs viens un viens vai viens ar pus procenti. Mēs tomēr piedāvājam šo vienu procentu, jo tādējādi mēs varētu labāku atbilstību panākt. E, e, atbilstību līgumu par Eiropas eh, funkcionēšanu prasībām. Eh, tālāk par sausumu runājot. Eh, runājot par katastrofām, kas ilgst varbūt ilgāku laiku, eh, kas nebeidz tik ātri. Šie te pieteikumi iesniegšanas termiņi būtu jā pagarina, e, jo ļoti līdzīgu e, piedā, e, pieeju piedāvā arī reģionu komiteja savā ziņojumā, jo reizēm ir nepieciešams, lai palīdzētu eksperti uh, un noteiktus zaudējumus un tā tālāk. Un ir bieži vien nepieciešama pēc tam ļoti sarežģīta projekta, kur ir jāatjauno infrastruktūra un tā tālāk. Un administratīvi pasākumi arī eh, noteiktos reģionos prasa zinām laiku, tā ka ir jāņem vērā arī tehniskās palīdzības, tehniskā atbalsta laiks. Un, piemēram, tad, kad kāda upe ir pārplūdusi, un tad varbūt nav iespējams uzreiz noteikt šos zaudējumus tik ļoti ātri. Uh, Un tāpēc ir eh, vispirms jāveic tāds pārskats par to, kas ir nodarīts infrastruktūrai. Tāpēc mums ir jāparedz attiecīgi šie te pasākumi, nu, un termiņi būtu jāpagarina. Arī reģionu komiteja vēlas šādu pagarinājumu redzēt, lai mums ir tādas noteiktas manevrēšanas iespējas, vadoties no apstākļiem. Tālāk 18 mēneši izpildē, nu tas varbūt nerada problēmas. Un tālāk nāc divi reģioni. Jā, ko tad ar situācijām, ja katastrofa notiek kādā reģionā, kas eh, pārsniedz viena reģiona teritoriju? Tālāk arī, protams, prevencijas jautājumi, par to mēs arī runājam. Par ex ante eh, nosacījumiem, eh, ko komisija minēja, tas nozīmē, ka komisija eh, dalībvalsts ir jāveic visi paredzētie pasākumi. Nu, komisija to tā kā drusku tā notušēja un mīkstināja. Un ir skaidrs arī, ka padome nav uh, neredz īpašu uh, vajadzību šeit uh, kaut ko mainīt, bet varbūt mums jālūdz komisijai palīdzība, lai uh, uzlabotu šo situāciju. Un tāpēc es vēlētos arī pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedza grozījumus. Es ceru, ka mēs varēsim par kompromisu grozījumiem vienoties. Un runājot par to, ko man Nistleroja kungs teica, mums ir jādara viss, lai mēs šī pilnvaru periodu laikā tomēr varētu šo darbu pabeigt. Jā, ar to eh, mēs esam beiguši šīs diskusijas. Eh, Kal kalendārs grafiks ir tāds. 18. decembrī mums būs uh, ziņojuma prezentācija, termiņš grozījumiem 6. janvāris, tad būs balsojums 23. janvārī un 23. janvārī mums būs uh, uzklausīšana par uh, solidaritātes fondu. 23. mums ir arī tikšanās ar Grieķijas prezidentūru, tādēļ vēlētos aicināt jūs ļoti skaidri norādīt prezidentūrai, cik svarīgs ir šis ziņojums un ka mums kopā ir jācenšas uh, E, pabeigt visu šo e, darbu šī e, likumdošanas perioda laikā. Migels man saka, varētu būt tāda iespēja, ka pirmā lasījuma balsojums varbūt varētu būt aprīlī. Un tad pastāv iespēja, ka jaunais parlaments un jaunai parlamentai būs jāizlem, vai viņi to darīs no tās vietas, eh, kur šis process ir apstājies, taču nu, tāda arī ir iespēja atstāt eh, šo, šos pierādījumus par to, ko esam paveikuši. Bet, eh, protams, ka ir jāsastrādājas ar prezidentūru, lai redzētu, kas ir iespējams, kas ne. Paldies, paldies arī komisijai, un mēs varam tālāk pāriet pie balsošanas. Vēlētos informēt jūs, ka ir priekšlikums par darba kārtības eh, grozīšanu, kas nāk no EPP. Lambēr, lūdzu. Eh, visi tā kā nav ieradušies uz balsojumu. Es ierosinātu šodien nebalsot par Vogana ziņojumu, jo kompromisu mēs saņēmām ļoti vēlu, un tur ir daži svarīgi jautājumi, vismaz par diviem. Vai nebūtu nekāda problēma, ja jūs balsot 18. decembrī? Jā, tas ir iespējams. Es labprāt pārliktu šo, pārcelt šo balsojumu priekšsēdētāji, ja citām grupām nav e, iebildumu, tad lūdzu nu, prezidents darīs to, kas man jādara. Tā tad ir priešlikums nebalsot šodien, mainām darba kārtību, vai kāds ir pret šādu priekšlikumu. Nē, tā tad balsojam par Dereka Vogana ziņojumu decembra sanāksmes laikā. Labi, tādā gadījumā varam sākt uh, to, kas jābalsos, pārbaudiet savus vēlēšanu iekārtas, ievietojiet kartes, sākam. Well, yeah. oh. Kāds ir aizmirsis savu karti? Water coordinator, yeah. <laughs> Uh, dear colleagues, we have more. Cienījamie kolēģi, mums ir vairāk karšu slotos nekā ir balsu, Nu, skatieties, kura iekārta strādā, kura nē. Nu, št... Herman Winkler, point 12 on our agenda, Herman Winkler's uh, report on. Tātad balsojam par Hermana Vinklera ziņojumu par pārdomātu specializāciju 13. grozājums. Tas ir uh, valodniecisks grozījums, uh, kas par pret atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts, 15. mutiskais no sociālistiem nav neviens pret, kas par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 3, kas par, pret, atturas pieņemts, 18. grozījums, neviens nav pret mutisko grozījumu, kas par, pret, atturas pieņemts pieņemts, kompromiss 5, kas par pret atturas pieņemts. Ļoti grūti ir saprast, uh, par ko jūs balsojat. Lūdzu, celiet rokas aktīvāk. 22. grozījums par. Vai sociālistu pusē kāds vada balsojumu? Ah, George. Okay. Who is in against?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 pret otrais pieņemts, desmitais grozi, eh, kompromiss par pret atturas pieņemts, 11, 3, 7 par pret atturas pieņemts, 3, 8 par pārbaudām 38 elektroniski balsoju, sākam balsot. The vote is closed and it is. Beidzam balsot noraidīts. 39. par pret at, pārbaudām arī 39. elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Un pieņemts 19 eh, pret 10. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss 14. par pret atturas pieņemts. 49. grozījums ar mutisko grozījumu neviens nav pret mutisko, nav, tad balsojam, kas par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts pieņemts, 56. par pret, tad par pret. Pārbaudām 56. grozījumu, sā, elektroniski sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts, 62. grozījums par pret atturas pieņemts, 63. grozījums par pret atturas pieņemts, 64. par pret atturas pieņemts, kompromis 19 par pret atturas pieņemts, 67. par pret at, pārbaudams, 67. sākam balsot. Pieņemts. 68. par pret atturas. Pieņemts. 69. par pārbaudām 69. sākam balsot. Close. Beidzam balsot, noraidīts. 12 pret 18 apsvērumu. Pirmais eh, kompromiss eh, pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pretaturas pieņemts, ceturtais par pretaturas pieņemts, piektais par pretaturas pieņ... noraidīts, sēs, trešais kompromiss par pretaturas pieņemts, devītais grozījums par pretaturas pieņemts, desmitais par pretaturas pieņemts, vienpadsmitais par pretaturas pieņemts, divpadsmitais par pretaturas ar multisko eh, valodēnsko grozījumu vai kāds pret, nē, balsojam, kas par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. I don't know why, but. Nu, nezinu, kā tas nākas, bet. Uh, Lielisks ziņojums. Acīm redzot, eh, tas, ka kaut kas nav pretrunīgs, tas nemaz nav labs. Tātad 13. ir izņemts no darba kārtības, un tagad Kadenbaha ziņojums par vidi uzņēmumiem. Pirmais kompromis par pret atturas pieņemts,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 pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par uh, visu grozīto atzinumu. Sākam balsot elektroniski. Go, go, go, but uh, wait, wait, wait. Maybe, maybe there will be 30. <laughs> so we close the votes. Beidzam balsot. This also unanimously. Vienbalsīgi pieņemts. Vai es pat aizmirstu nobalsot, saka priekšsēdētāji. Um,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 sāksim 10.30 eh, diskusijas par digitālo pētījumu, bet varbūt mēs tagad varam runāt par 16. darba kārtības punktu. Ir uh, komisijas lēmums par vairāku produktu sarakstu, uz kuru attieksies eh, PVN atkāpes. Tas ir par Kanārijas salām. Mums ir jāpieņem likumdošanas eh, ietvers, lai ieviestu attiecīgas pasākumus, un es eh, vienkārši piedāvātu bez grozījumiem pieņemt šo komisijas priekšlikumus saskaņā ar 46. pāntu pirmo punktu vienkāršot procedūra bez grozījumiem. ja nu vienīgi pieci eh, deputāti nav pret, mēs varam izmantot šo procedūru. Ja neviens neprotestē pret 46. panta piemērošanu, tad mēs varam vienkārši ar to tikt galā jau tagad. Lūdzu, pieņemiet vienkāršo to procedūru. Tāds ir mans lūgums. Jo tas tiešām ir tikai un vienīgi tehniskas dabas priekšlikums. Un uh, diezgan steidzams jo pasākumi ir jāievieš, ir jānobalso plenārsēdē decembrī. Savādāk pašreizējais lēmums eh, vairs nebūs derīgs decembra beigās un ir jāparūpēs, lai ir secīgums. Esam lēmumu pieņēmuši. Paldies kolēģiem! Uh, we still have time, so we could go with Mums vēl ir laiks. Nikos, tu gribēji kaut ko piemetināt? I don't hear you. Es tevi nedzirdu. As a group with a letter from uh, our coordinator Alfonsin. Mūsu koordinators uh, uzrakstīja vēstuli, lai Regi komiteja organizētu uzklausīšanu par trojkas politikas uh, veiksmēm un neveiksmēm uh, saskaņā ar reģionālo un kohēzijas politiku. Ekon jau ir sākts līdzīgs process, un es domāju, būtu nu no dienas saistoši uh, organizēt tādu uzklausīšanu, kādus augļus ir nesusi šī politika, galvenokārt pievēršoties kohēzijas un reģionālās politikas jautājumiem. Priekšsēdētāji mums par to ir jāapspriež ar koordinatoriem. Es cerēju, ka mēs varēsim to darīt decembrī. Es varu tikai teikt, ka sekoja līdzi ekon notiekošajam uh, un negribētu mūsu komitejā organizēt līdzīgas debatas. On trojka, on, on... Mēs nelēmjām par trojkas politiku, bet par tās radītajām sekām. So we will decide, unfortunately, unfortunately socialist coordinator is not here, EPP coordinator Sociālistu koordinatora eh, nav zālē, ETP un EKR koordinatori manī neklausās, jo viņiem ir kaut kas privāts risināms. Bet uh, nevar pieņemt lēmumu. Tagad ir jāorganizē koordinatoru sanāksme. Jā, es jau varu, man ir pilnvars, viņu vispār eh, nenojaušu, par ko mēs te runājam. Mēs decembrī šo jautājumu iekļausim darba kārtībā. Paldies! 17. darba kārtības punkts. Džordžos atrodas zālē. Nezinu, kur ir ēnu referenti, kas atbildīgi par budžeta izpildes apstiprināšanu. Džordžus. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Revīzijas palātas. Um, pētījums pierāda, ka reģionālās politikas jomā ir pieaugusi kļūdu likme no 6 eh, līdz 6,8%, bet ir eh, radies iespējas, ka joprojām daudzi neapzinās, ka bieži vien šīs kļūdas ir tādas administratīvi tehniskas, un ja tās ir iezagušās darbā, tas nenozīmē, ka līdzekļi ir tikuši izšķērdēti vai ir bijusi krāpniecība. Protams, nākamgad ir paredzēts vēlēšanas un uh, ir um, daži politiskie spēki, kas mēģinās šo situāciju izmantot savā labā. Tādēļ es ziņojumā uh, visu vēlos izklāstīt pēc iespējas um, precīzāk. Kohēzijas politikas jomā 2012. gadā tika uh, konstatēti dažādi neatbilstīgi dati, 0,42% kļūdu, un 2012. gadā tika veiktas korekcijas attiecībā uz ERAF, Kohēzijas fondu un Solidaritātes fondu, un uh, kļūdas šajā laikā ir 0,2% apmērā. Protams, ir iespējams daudz ko uzlabot. Tādēļ mums vajadzētu panākt darbu tā, lai šī apgūšana norisinātos pilnībā bez kļūdām. Mēs nedrīkstam atkāpties, pirms neesam sasnieguši šo mērķi. Tādēļ es uh, augstu vērtēju jaunās normas attiecībā uz 14. un 20. gadu. Uh, šīs normas tika noteikts saskaņā ar koplēmumu procedūru un mūsu uh, sarunu komanda uh, veica lielu darbu, to vadīja Lamberts, Konstance un mūsu priekšsēdētāji jaunās normas vispārīgā regulā ir saistītas arī ar uh, sertifikācijas uh, iestādēm, šo iestāžu uh, atļaujām, uh, finanšu auditiem, uh, ziņojumiem un uh, arī proporcionālām kontrolēm. Protams, tādā veidā mēs ceram samazināt uh, šo kļūdu skaitu. Paldies un gadišu kolēģu komentārus. Paldies! gribētu tagad uzsākt diskusijas. Jānis Albrihts, lūdzu. Paldies! Esmu ETP grupas ēnu referents. Gribēju piemetināt kaut ko, ko, kas man šķiet ļoti svarīgs. Ko tad īsti nozīmē budžeta izpildes apstiprināšana? Vai tā notiek eh, iepazīstoties ar revīzijas palātas atzinumu, vai uh, izpildi tiek apstiprināta uh, ņemot vērā faktu, ka nauda ir izmantota uh, atbilstīgi normām vai nē? Bieži vien mēs pārāk daudz balstāmies un atsaucamies uz revīzijas palātas ziņojumu, bet jāsaka, ka revīzija norisinās tādā ļoti īpašā veidā, pēc, eh, saskaņā ar īpašu procedūru, ja viņi pārbauda um, grāmatvedību un visas skaitļus, viņi pārbauda uh, to visu konkrētā datumā, un uh, tas notiek vienas dienas laikā, bet, piemēram, gada beigās tur varbūt tik daudz izmaiņu ir notikušas korekcijas, un situācija vairs neatbilst tāi, kāda bija revīzijas dienā. Tādēļ mums jāuzskata, ka vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana ir jāsaist ar visu dokumentu analīzi, kā to minēja mūsu regija referents, protams, ņemot vērā revīzijas palātas ziņojumu, bet uh, ir jāuzklaus arī komisijas paziņojumi. Un, protams, ir uh, jāņem vērā arī korekcijas, kas ir notikušas tā mm, gada laikā, kas uh, vienkārši turpinās pēc kontrolas. Protams, mēs analizējām pieļauto kļūdu procentu, bet mēs to salīdzinām ar datiem. Un uh, vēl viena piezīme, mēs arī uh, uzmanīgi sekojam sasniegtiem progresam, ieviešam jaunus instrumentus kohēzijas politikā. Un, kad mēs salīdzinām datus, eh, kas iekļūda dalību valstīs dažādos laika posmos, varbūt sākotnēji tā uzmetot acis, tas neizskatās tik pārskatāmi, bet tas pēc tam tiek apkopots ziņojumā. Gribēju uzsvērt to, ka Nikos savā ziņojumā beidzot ir ne tikai analizējis kļūdu uh, skaitu, bet arī to, cik efektīvi ir bijusi politika šī gada laikā. Tas ir minēts arī revizijas palātas analīzes uh, nodaļā. Tās ir patiešām tādas uh, labas pārmaiņas, un es esmu jau uh, vairākas reizes atkārtojis, ir programmas un projekti, kam nav nekādas vainas, tur nav kļūdu, bet īstenībā tie nav nesuši nekādas augļus, un ir daži ļoti veiksmīgi projekti, uh, kur tur čum un muģ no kļūdām, un uh, Tie ir pietiekami inovatīvi, bet vēl nav uh, guvuši tik daudz pieredzes cilvēku tos īstenojot. Nu, kļūdas nav krāpšanās. Kļūdas var ieviesties tādēļ, ka tiek izmantotas jaunas, vēl praksē neaprobētas metodes un mums tā tad ir uh, jāņem vērā, kā tas sasauc ar mūsu politikas vadlinijām. Paldies, uh, ja vēl kāds vēlas izteikties, jā, redzu, Markus Pīpers lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sagatavoju kopīgu ziņojumu no Eiropas parlamenta puses un esmu nedaudz pārsteigts, ka kolēģi te visu skata tik rožaini, mums taču ir jāsamazina kļūdu kvota, mums ir jāpanāk uzlabojumi, savādāk mūsu Eiropas politika kļūst tāda nevisai ticama. Nu, labāk mums to visu izlabot, labāk eh, mums izlabot kļūdas, nekā to atstāt eiroskeptiķu ziņā. Es gribēju teikt, ka jau trešo gadu no vietas eh, pieauga kļūdu kvota, nu tas nav nekas iepriecinošs. Un revīzijas palāta ir pārbaudījusi tikai četras uh, vietējās uh, revīzijas iestādes, un pat ne no tādām kritiskām valstīm, kur parasti ir augstas uh, kļūdu līmenis. Nē, mēs runājam par citām valstīm. Līdz ar to revīzijas palātas ziņojums ir visai vājš. Uh, Un ja pat tādā visai vājā, nepārliecinošā ziņojumā ir 6,8% kļūdu kvota, nu īstenībā man tas liek satraukties. Un tieši reģionālajai politikai ir um, jāpieprasa, reģionālas politikas līderiem ir jāpieprasa uzlabojumi. Protams, nevajag visu tikai kritizēt. Mēs noteikti varam būt lepni ar sasniegto reģionālās politikas jomā, bet fakti nemelo. Jāsaka, ka kļūdas rodas parasti vienās un tajās pašās valstīs no 2000 līdz 2006 gadam un no 2007 līdz 2013 gadam par šo posmu arī jau ir veikts pirmais izvērtējums un tur ir gandrīz atkal atrodamas visas tās pašas valsts, kas bija iepriekšējā izvērtējumā un arī citas valstis, kas ņemot vairāk krīzi, vairs nav varējuši veikt tik labas pārbaudes, un ko teica Jans. Protams, ir jāievieš korekcijas, tas ir pareizi, bet tas arī prasa laiku, nu, citreiz 10, 12 gadus. Dažreiz projekti tiek aizstāti ar citiem projektiem, tad vēlreiz ar citiem projektiem, līdz beidzot tie ir uh, uh, tiesīgi saņemt Eiropas Savienības uh, atbalstu protams, nu, tādā veidā daudz naudas netiek izmantots tieši Eiropas uh, dimensijai. Ja mēs to rūpīgāk analizētu, tad varētu arī uh, sniegt godīgas atbildes uz urdošiem jautājumiem, kas īsti vēl ir jāuzlabo. Es gribētu mudināt mūs būt drosmīgākiem arī paužot kritiku, ir jākritizē pastāvošā sistēma, bet nevajag to kaut kādā veidā apšaubīt. Mēs vēlamies turpināt uh, centienus reģionālajā politikā, bet domāju, ka mums nevajadzētu iznīcināt to, ko esam paveikuši, bet mums vajadzētu būt arī drosmīgākiem, nevajadzētu baidīties no kritikas un no varbūt tādiem neērtiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Markus. Vai kāds vēl vēlas runāt? Jens Nilsens, lūdzu. Tak, es bara göra ett väldigt eh, kort. Paldies, es varu būt patiešām kodolīgs. Protams, mums šie ziņojumi ir jāuztver nopietni, ir jāieklausās trauksmes zvanos. Uh, bet eh, administratīvā kapacitāte ir pavisam cita opera, un eh, ja trūkst naudas, tad nevar pieprasīt, lai te viss tiktu uzlabots. Mēs Zviedrijā jau esam eh, no tā mācījušies, pārvaldes struktūra, kas tiek izmantota reģionos, arī projektu pārvaldībā, administrēšanā un ir jāizvērtē inovācijas, privāto un publisko iniciatīvu eh, saspēle un citreiz ir pret, tas ir pretrunā ar e, ES normām. Es varu to iesniegt arī rakstiskā veidā, bet, diemžēl, bieži vien balstīm e, nākas vienkārši nākas strādāt birokrātiskā veidā, nu ņemsim to prātā, kad mēs te runājam par e, šīm nodokļu kvotām. Lamberts lūdzu, paldies. Turpinot Jāna Albrehta un Markusa teikto. Piektais punkts. Atzinumā. Nu, tas ir, tas ir jauno regulu sekas. Varbūt, ka varētu šeit runāt pat vēl tādu skarbāku valodu. Un e, mums ir trīs kohēzijas fonda un pārējie divi e, ir arī administrēšana jāvienkāršo un. E, Piemēram, tas varētu attiekties arī uz uh, maritīmo uh, jūrniecības sektoru un arī zivsaimniecības jomu. Protams, ir bijuši neskaitāmi aprēķini jau iepriekš, uh, pašfinansējums. Tas viss tiek nonivelēts, tad uh, tiek uh, veikti dažādi pielāgošanās pasākumi, bet ir jābūt arī vietējām kontrolēm. Bet Mums ir vairāk jāstrādā pie tematiskās koncentrācijas, daudz vairāk nekā iepriekš. Ņemot vērā to, kā notiek uh, saziņa starp administrēšanas iestādēm un Eiropas Savienību. Protams, ir jādomā arī par nākotnes izredzēm, tādēļ es gribētu šeit tādus varbūt eh, iepriecinošākus formulējumus. Atcaucoties uz Markusa izteikumiem, ka ir dažas valstis, kas visu laiku pieļauj kļūdas. Jā, tas man patiešām rada rāizes. Un tā tam vajadzētu būt eh, visu komisijas, komitejas locekļu vidū. Uh, Un ja šīs kļūdas eh, tiek pieļautas eh, vairāku gadu garumā vienās un tajās eh, pašās valstīs, nu varbūt vajadzētu tad uz šīm valstīm attiecināt īpašu režīmu. Nu varbūt nu, tad kļūdas arī vajadzētu risināt nekavējoties. Un varbūt Eh, protams, nevajadzētu tagad padarīt kontrols vājāks tajās valstīs, kas visu laiku uzrāda labus rezultātus, bet eh, tomēr jābūt stingrākiem pret tām, kas atkārtot pieļauj šīs kļūdas. Es domāju, ka te noteikti ir jāpadomā par veiksmīgāku formulējumu. Un Katru gadu revīzijas palāta uh, sniedz paziņojumu par visu sektoru. Uh, viņi citreiz ir bargi, bet viņi varbūt varētu arī uzslavēt tos, kas uh, ir pieļāvuši mazāk par diviem procentiem kļūdu. Tātad jāpadomā par dažādu pasākumu piemērošanu. Uh, nevar visu tikai kritizēt, ir uh, jāuzslavē arī tie, kas savu darbu ir veikuši labi. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Ja nē, tad arī es vēlos pateikt dažus vārdus, saka priekšsēdētāji. visas struktūras, eh, ko jūs pieminējāt piektajā punktā, tās galvenokārt ir saistītas tieši ar kontrols funkcijām. Protams, kļūdas ir eh, jāatklāj, mēs te nerunājam pat par. Protams, prevencija ir viss eh, efektīvākais pasākums ir jābūt arī juridiskajai noteiktībai, jo parasti ir daudz atšķirību, kā mm, valdības un komisija un e, citas institūcijas interpretē normas, un, protams, revizijas palātai ir pašai sava interpretācija. Nu, bieži vien šīs interpretācijas nu dienu nav identiskas. Tādēļ tādas izstrādātas vadlīnijas būtu ļoti svarīgas. Un, protams, eh, tagad eh, šīm vadlīnijām ir jābūt stingrākām nekā līdz šim. Nezinu, vai tas patiešām būtu ļoti noderīgi, bet ir arī jāuzlabo likumdošana, lai varētu eh, panākt pāredzamību, juridisko noteiktību. Tas ir nepieciešams pilnīgi visiem. Bieži vien daudz, kas tiek nepareizi interpretēts. Nav jau tā, ka vienkārši ir, viņi to dara aiz ļauna prāta, bet viņi uh, eh, interpretēšu normas tādā veidā, kas pēc tam tiek apšaubīts. Un ir arī atšķirības starp standartiem, uh, ņemot vērā to, kā uh, revīzija tiek veikta dažādās institūcijās. Bija patiešām dramatiskas atšķirības starp trīs juridisko dienestu atzinumiem. Ehm, padome, komisija, mūsu juridiskais dienests sniedz atzinumus, un tie patiešām atšķirās kā diena pret nakti. Uh, Un, protams, cilvēki, kas izmanto šo finansējumu, fondu līdzekļus, viņi vēlas arī kādu padomu, izmantot atzinumus, ko ir sniedušas institūcijas, kam viņi vēlas uzticēties, bet ja ir tik liels atšķirības, ko tad darīt? Mm. Man bail, ka no komisijas neviens nav ieradies, jā. Mēs sākām šo punktu izskatīt pārāk ātri. Džordž, varbūt tu var sazināties ar komisiju. Un, ja jūs varētu sazināties ar uh, reģio ģenerāla direkciju, nu, ja viņi varētu kaut kā uz to reaģēt un nu, mums sniegt kādu padomu, tad Džordžas patiešām būtu priecīgs to uzklausīt. Džordžas, vai jūs vēlaties kaut ko vēl piebilst noslēgumā? Paldies, jā. Tikai gribēju pateikties kolēģiem par izteiktajiem priekšlikumiem. Paldies! Jā. Ir visai ilgs laiks grozījuma iesniegšanai līdz 6. makarā 17. decembrī. Mēs balsosim februārī, jo budžeta kontrolas komiteja šķiet balsos vispār tikai martā. Protams, mums nedaudz būs jāpielāgo savu darbu kārtību, bet nu ir pietiekam daudz laika atzinumu izstrādēji. Noslēgsim šo darba kārtības punktu un ķersimies pie nākamā. Ārējais pētījums, 15. darba kārtības punkts, internets, eh, digitalizācijas programma un Eiropas reģiona ekonomiskā attīstība. Pirmām kārtām došu vārdu pētījuma autoriem vai kādam, kas uzstāsies viņu vietā. Rozanli Fonti ir ieradusies, ja nemaldos. Viņa pārstāv starptautisko datu korporāciju, un šīs uh, uzņēmums, šī organizācija arī veids pētījumu. Lūdzu. Um, thank you very much. Can you hear me? Paldies, vai jūs mani dzirdat? Vispirms vēlos visiem teikt labrīt un vēlos stādīties priekšā, jo varbūt jūs kaut kur redzēsiet, ka pavīd statotiskā datu korporācija un ka es tur strādāju, tomēr patiesībā es esmu neatkarīga konsultante. Un es šī pētījuma ietveros sadarbojos ar KSIE, kas ir Rūpniecisko pētījumu centrs tomēr reiz darbojos kā neatkarīga konsultante, jo es sadarbojos ar dažādiem uzņēmumiem un eh, valsts iestādēm. Un man, mana darbības joma ir inovāciju ietekme, rūpnieciskās inovācijas, eh, jo īpaši IKT un IKT ietekme uz ekonomis, ekonomiskiem un sociāliem aspektiem. Es uh, ieskicēšu savu prezentāciju un izstāstīšu, kāda ir darba kārtība. Tātad vispirms es izstāstīšu par pētījumu mērķiem Un nu, pēc tām es vēlētos nedaudz izstāstīt pār uh, tendencēm un izaicinājumiem uh, eh, IKT eh, jomā. Un pēc tam mēs runāsim pār sagaidāmajiem ieguvumiem Eiropas reģionos, ekonomiskās attīstības rezultātā, ko sniegs di Eiropas digitālā darba kārtība. Tāpat arī es sniegšu dažus piemērus, kāda ir bijusi reģionālo iniciatīvu ietekme. Pārējie aspekti, pie kuriem es pieskaršos, būs eh, reģionālās attīstības ietekme, eh, kādu ir atstājušas dažādas horizontālās iniciatīvas piemēram, Eiropas Savienības iniciatīvas vai iniciatīvas, kas ir īstenotas nacionālā līmenī. Un visbeidzot, es e, e, runāšu par secinājumiem un varbūt jums būs kādi jautājumi. Es ceru, es domāju, ka mums būs nedaudz laika, lai atbildētu uz jautājumiem. Mērķi un pieeja. Mērķi pamatā bija izprast un saprast, kādos apstākļos Eiropas digitālā darba kārtība ietekmēs ekonomisko izaugsmi un e, sociālo labklājību reģionālā līmenī. Digitālā darba kārtība sastāv no dažādām iniciatīvām, kuras tiek pārvaldītas Eiropas līmenī, un ir arī iniciatīvas, kuras tiek pārvaldītas eh, eh, nacionālā un reģionālā līmenī. Tāpat arī mēs vēlējāmies saprast, vai nacionālais un Eiropas līmenis eh, viens otru papildina. Tātad šīs iniciatīvas viena otru papildina, un tāpat arī tās eh, papildina reģionālās iniciatīvas. Tāpat arī mēs vēlējāmies noskaidrot, kādas, kāda ietekme ir šā, šīm iniciatīvām. Vai tehniskais personāls varētu palīdzēt mums ar prezentāciju jautājumu iepriekšsēdētāji? Kas attiecas uz eh, metodēm, tad mēs izmantojām statistisko analīzi un literatūras izpēti. Mēs izstrādājām eh, vairākus, eh, tad mēs izpētījām vairākus piemērus un veicām analīzi. Tāpat arī mm, mēs pētījām dažādas horizontālas iniciatīvas gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. man ir ļoti grūti uzstāties, eh, nu, cik, ties, pa cik slaidi neparādās tā, kā es to būtu sagaidījis. Tātad, kādas ir tendences IKT jomā? Jūs visi zināt, ka mūsdienās tehnoloģija, informācija tehnoloģijas, uh, uh, balstās uz platjoslas, eh, platjoslas tehnoloģiju un, eh, un tos to attīstību veicina dažādas mobilās ierīces un sociālie tīkli. Tām ir ārkārtīgi liela ietekme divos līmeņos - gan ekonomiskā, gan sociālā līmenī kas attiecībā uz ekonomiku, nu tas ir tāds svarīgs līmenis un te ietekme ir īpaši jūtama, jo mums ir vajadzīga moderna eh, telekomunikācija infrastruktūra. Inteliģenta ekonomika nozīmē to, ka mēs ražojam preces un pakalpojumus eh, pilnīgi jaunā eh, veidā, Un tā mainās arī tas, kā mēs organizējam uh, darba spēku, un tas nozīmē arī, kā pieaug ražīgums. Inteliģentās sistēmas ir savstarpēji saistītas. Iespējams, ka esat dzirdējuši par uh, lietu internetu. Uh, Tātad viss ir savstarpēji saistīts un tam ir milzīga ietekme uz sociāla-ekonomiskajiem aspektiem un inovācijām, jo mums ir vajadzīgas, nu, kaut vai, piemēram, pie, atbilstošas IKT prasmes. Ir no, nepieciešams noteikts digitālās uh, digitālo, digitālās, digitālo ierīču izmantošanas prasmi līmenis. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēkiem, lai pilsoņiem būtu atbilstošs uh, digitālo prasmi līmenis, lai viņi varētu izmantot jauno tehnoloģiju priekšrocības. Pilsoņiem ir jāuzticas un nu viņiem uh, jāatrodas drošībā. Uh, viņiem jāzina, ka nepietiks izmantot uh, ieguldījumus. Uh, tikai konkrēti šaurās jomās, tad ir jā, jāiegūt daudz plašākā tehnoloģija lokā. Es domāju, ka jums ir priekšā mana, prez, mana prezentācija un uh, varbūt jūs jā, varat eh, paši to pašķirstīt. Šīs ir jaunākās tendences tehnoloģija jomā, par kurām es jau runāju. Šīs tehnoloģijas nozīmē to, ka digitālās ekonomikas inovācijas savā starpā ir cieši saistītas un eh, ir atkarīgs viena no otras. Darba, darba produktivitāte ir atkarīga no sociālajām izmaiņām un ir atkarīga arī no cilvēku spējas eh, izmantot tās. Produktu inovācijas un eh, procesa inovācijas ir atkarīgas no IKT prasmju eh, stabilitātes, uzticamības. Šīs ir vissvarīgākais aspekts eh, šobrīd Eiropā, kas attiecas uz inovāciju, uz digitālo inovāciju attīstību. Pastāv ļoti liela atšķirība starp IKT prasmju pieprasījumu un piedāvājumu. Tas, ka mēs apzinājāmies savstarpējo sakarību starp šiem faktoriem, eh, pateic mums priekšā, ka Eiropai ir vajadzīgs instruments un politika, kas ir balstīti uz uh, Uh, uz uh, reāla darbību ciklu. Eiropas digitālās aģendas mērķis ir iedarbināt šādu, uh, šādu izaugsmes ciklu un izveidot tādu sadarbspējīgu internetu. Uh, Eh, tas, tas paaugstinās pieprasījumu pēc satura un pakalpojumiem. Ja mēs palielinām pieprasījumu pēc satura un pakalpojumiem, tad mēs arī palielinām pieprasījumu pēc ātrā interneta savienojuma. Tādēļ ir jāiegulda ātrā internetā, eh, un tāds, šāds ieguldījums būs ilgtspējīgs tikai tad, ja ir augsts pieprasījums pēc šādiem tīkliem. Uh, šis, eh, šī labvēlīgā cikla mērķis ir stimulēt eh, pieprasījumu. Un eh, arī sekmēs to, ka ieguldījumi būs ilgtspējīgi. Eiropas digitālā darba kārtība. Tā ir viena no septiņām Eiropas pamatpolitikām Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros. Un tā, kā jau es teicu, ir balstīta uz e, domu, ka ir jārada tāds labvēlīgais cikls. Turklāt IKT ir svarīga loma, lai sasniegtu citu e ES 2020 pamatpolitiku mērķus. Es atvainojos, saka referente. Tā kā IKT ir ārkārtīgi svarīgs inova, Eiropas Savienības inovāciju politikas kontekstā, tad, eh, tik, tad eh, tad eh, tiks veikti jauni pētījumi apvārsnes 2020 ietveros nākamajā programmēšanas periodā. IKT ir ārkārtīgi svarīgi eh, zēmu oglekļa izmešu ekonomikas eh, nodrošināšanā, tāpat arī eh, viet, viet, viettīklu izveidošanā un infrastruktūras uzlabošanā. Un visbeidzot, IKT ir viens no svarīgākajiem jaunu prasmju veicināšanas komponentiem, kā arī jaunu darba vietu radīšanas komponentiem. kā digitālā darba kārtība ietekmē reģionālo ekonomisko attīstību. Eiropas digitālā darba kārtība balstās uz septiņiem pīlāriem. Piemēram, digitālais vienotais tirgus, sadarbība un standarti, uzticība, uzticība un drošība un citi. Katrā no šiem pilāriem ir virkne darbību, kas ir jāīsteno, un kopumā ir 101 šāda darbība. Šīs darbības ir gan tiesiski pasākumi, gan ieguldījumi, gan, nu, tā, gan tā, tādi maigie pasākumi. Tātad gaidāmās sekas ir tādas, ka ietekme būs eh, redzama īsā un vidējā termiņā. Kas attiec uz vidējo līdz ilgtermiņu, tad eh, šī, eh, šī darba kārtība atstās ietekmi arī uz reģionālo attīstību. Jūs redzat oranžo daļu slaidā. Un tā, tas, tā ir ietekme, jeb sekas, par kurām es runāju pirms piecām minūtēm. Tas ir tas uh, labvēlīgais, uh, labvēlīgā ietekme, par kur es runāju, labvēlīgais cikls. Ja digitālā darba kārtība darbojas IKT prasmju līmenī, tad tas atstās ietekmi ne tikai uz darba tirgu, bet arī būs uh, bet arī paaugstinās eh, reģiona produktivitāti, kā arī paaugstinās pieprasījumu pēc eh, ieguldījumiem platjoslas eh, internetā, kā arī platjoslas internetā, lai izmantotu tiešais tas pakalpojumus. Uh, gal galā tas ietekmēs ar ekonomisko izaugsmi un sociālo labklājību. Jo, kā jau es pieminēju iepriekš, ja tiek izmantoti dažādi publiskie pakalpojumi, tad jūs e, ietaupāt laiku, ietaupāt naudu un e, jūs vairāk iesaistīts visos līmeņos e, sabiedrības dzīvē. Lai noskaidrotu, vai tas tiešām darbojas, tā kā es izstāstīju, tad mēs atlasījām vairākus piemērus, eh, izpētījām vairākus atsevišķus gadījumus un centāmies izanalizēt eh, šo, eh, šo, gad, šo piemēru ietekmi. Un te mēs ņēmām dažādus piemērus no dažādām Eiropas vietām. Uh, Un šādas uh, pētījumus mēs esam veikuši Igaunijā, Itālijā, Berlīnē, Vācijā, Lietuvā, Kornvolā, uh, apvienotie karalistē un uh, citās vietās, kas mums ir arī tādi pārreģionu projekti. Šeit mēs esam atlasījuši dažus um, projektus un izvēlējušies tos tā, lai tie atspoguļo dažādus sektorus, jo daži uh, koncentrēs uz e-veselību, citi uz e-izglītību. Citu mērķis bija atbalstīt uh, IKT e, izmantošana mazajos vidējos uzņēmumos, e, viens projekts, piemēram, Andalūzijā, bija vērsts uz to, lai paplašinātu pieeju platjoslas internetam. Un visbeid, tas bija piemērs ar ļoti nozīmīgu uh, Eh, investīciju apjomu 150 miljonu eiro reģionā ar ļoti eh, zēmu. On digital literacy and uh... Eh, IKP. Un tad mums bija arī pārrobežu projekti. Un jautājums par to, eh, kāda ietekme visiem šiem projektiem ir bijusi. Eh, ko mēs pārbaudījām? Tātad, lai visa šī te ietekme, iespējamā ietekme, par ko es runāju iepriekš, one of the case study have uh, outcomes lai tiktu ņemts vērā viss šīs iespējas, un rezultātiem ir ietekme uz dažādiem aspektiem. Un šajā te slaidā jūs redzat dažādās iniciatīvas un dažādos piemērus, ko mēs analizējam, un uh, vertikālajās ailēs ir iespējamie iznākumi un mēs arī noturējām virkni interviju un analīžu. Un veicām šo institīvu ietekmes izvērtējumu. Un šī ietekme izpaudās ne tikai uz attiecīgo teritoriju, kurā šīs institīvas tika sāktas. Piemēram, e-veselības iniciatīva Igaunijā ietekmēja uh, publisko pakalpojumu efektivitāti, uh, sociālo izmaksu samazināšanu, vīdes situācijas uzlabošanu, nu un viss. Katra no šīm iniciatīvām izraisīja vairāk kā vienas sekas. Un pētījuma pielikumā jūs varat atrast detalizētāku informāciju par datiem, eh, par datu materiālu, par katru no šiem te piemēriem. Horizontāla analīze Uh, liecina par to, kādas mācības var gūt no visiem šiem projektiem. Ir liela atšķirības ar dažādām analizētajām iniciatīvām. Dažas no tām uh, koncentrējas uz eh, IKTA piegādi, citi savukārt uz interneta pieeju, citi uh, uz uh, komunika moderno komunikāciju piekļuvi, citi uz to plašāku izmantošanu un tā tālāk. Tā kā e, šīs pieejas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Taču iniciatīvas, kas ir, ir vērstas uz uh, reģionālo, eh, tātad tās, kas ir saistītas ar nekustamo īpašumu, tad tās ir, eh, tās ietekmē reģionālo attīstību. The initiatives aiming at Tālāk iniciatīvas, kas vērts uz efektivitāti aktivizē ekonomisko izaugsmi, jo ražošanas faktori uh, tiek padarīti efektīvāki, uh, bet uh, šis institīvs uzlabo arī dzīves apstākļus. Piemēram, ja jūs realizējat iniciatīvu, kas ir vērsta uz darba spēka attīstību, tas uzlabos arī dzīves apstākļus un samazinās sociālās izmaksas. Eh, iespējams panākt arī eh, digitālo izglītotību un panākt eh, uzlabotus teritoriālās kohēzijas mērķus. Kopumā viss šīs institīvas parāda jauktu un visumā līdzsvarotu ietekmi gan uz ekonomisko izaugsmi, gan labklājību, neatkarīgi no sākotnējiem mērķiem. taču e, šīs te divējādā ietekme uz ekonomisko izaugsmu un sociālo labklājību e, ir novēroti pilnīgi visos e, piemēros. Divi nākamie slaidi uh, ilustrē ar piemēriem šīs te investīcijas, šos pasākumus, kas galvenokārt ir finansēti no Eiropas reģionālā vai sociālā fonda līdzekļiem. Piemēram, goda limfo Spānijā bija viens no piemēriem. Tas bija projekts, kas izvirzīja uh, mērķus digitālai iekļaušanai un tas būtiski ietekmēja gan digitālo uh, izglītotību, gan arī vietējās kopienas kohēziju. Tātad ietekme uz uh, digitālās izglītotības paaugstināšanu paaugstināja uh, cilvēku kapitāla vērtību un stiprināja vietējās kopienas, kas savukārt ietekmēja sociālo labklājību. Un šeit ir jāsaka, ka ietekme, ko šeit var vērot, tātad sarkanie eh, kvadrātiņi, ekonomiskā izaugsma, eh, varbūt īstermiņā un vidējā termiņā nav pamanāmi, ir jāpaiet zināmam laikam lai varētu patiešām redzēt un just ietekmi uz IKP, piemēram. Bet eh, ietekme uz darba tirgu ir eh, redzama nekavējoties. Eh, to jau var novērot attiecībā uz vietējo pārvaldi reģionā. Un ir ļoti svarīgi, lai investīcijas, eh, lai uzņēmumi un pilsoņi būtu gatavi eh, šītas, šīs, šo te investīciju piedāvātās iespējas pēc tam arī izmantot. The horizontal analysis, I'm sorry, the horizontal analysis. Horizontālā analīze parādīja e, dažus šos te veicinošos faktorus. Politiskā līdera vadība e, reģionālā līmenī, labvēlīga e, tiesiskā vide. Tiesiskai videi būtu jābūt gatavai izstrādāt un izmantot investīcijas. Arī IKT infrastruktūra ir ārkārtīgi svarīga kā veicinošs faktors. Citi veicinoši faktori ir papildus atbalsta programmas un pasākumi investīcijām. Tālāk digitālā kompetence un inovatīva pieeja. Un vispēcot, ir jāiesaista visas interesētās puses un jāpanāk sabiedrības atbalsts e, tehnoloģijām un inovācijai. Daudzos gadījumos e, mēs novērojam piemērus tādām inovācijām, kuras e, cilvēki nepieņēma ne e, uzņēmēji, ne e, sabiedrība kopumā. Cilvēkiem ir nepieciešams laiks, lai viņi pieņemtu un sāktu e, inovācijas izmantot ikdienā. Uh, also supranational and national. Arī supranacionāli un nacionāls un nacionāls uh, iniciatīvas ietekmē reģionālo attīstību un digitālā uh, darba kārtība Eiropai raksturojas ar dažiem specifiskiem pasākumiem, par kuriem atbild uh, dalību valstis un Eiropas Savienība. Kādā, jautājums ir tāds, kādā veidā šīs te iniciatīvas ietekmē reģionālo attīstību. Mēs analizējot nonācām pie secinājuma, kā izmantoju, mēs veicām analīzi balstoties uz vienu supranacionālu institīvu, tas bija digitāls eh, paneiropas pakalpojums, un otrs piemērs bija IKT e, prasmju paaugstināšanas iniciatīva dalībvalsts līmenī jo ir atbilstoši, pas, ir jābūt attiecīgiem apstākļiem iniciatīvas realizācijai, lai varētu gūt labumus no šīs iniciatīvas. Un šie nosacījumi ir dažādi - juridiski šķēršļi, kas varētu rastīt kultūras šķēršļi un tā tālāk, eh, tehniski šķēršļi. Eh, tāpēc ir tie jānovērš, lai nodrošinātu sadarbspēju vietējiem iedzīvotājiem un eh, uzņēmējiem jābūt gataviem uh, pievērsties jaunajai tehnoloģijai, pretējā gadījumā e, investīcijas neattaisnosies. Mūsu prāt digitālās darbkārtības ieviešana ir svarīgs jautājums, ir nepieciešams finansējums, bet ar finansējumu vien nepietiek. Uh, lai varētu nodrošināt eh, projektu ilgtspējību. Jā, es te nepareizi e, minēju, jā, es te domāju mm, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Un, e, jā, nu, visam ir jātiek pieņemtam vietējā līmenī, lai nodrošinātu izaugsmi. Un saspēles starp dažādiem rīcības un pārvaldības līmeņiem ir svarīgi, tā dod, e, nodrošina izaugsmas potenciālu un iniciatīvas, kas nāk no augšas uz apakšu, kas iet no augšas uz apakšu un iniciatīvas no apakšas uz augšu, lielā mērā ir e, sasaistītas un e, tiek izstrādātas paralēli, jo reizēm tad, kad tas tā nenotiek, tad e, politikas e, pasākumi izgāžas un, publis, e, un PPP ir ārkārtīgi svarīgas lai izveidotu tādas politikas, kas darbotos vietējā līmenī, lai varētu atrisināt eh, specifiskus vietējos jautājumus un panākt un sagaidītu vēlamos rezultātus, plānotos rezultātus. Conclusions and recommendations. Un tagad secinājumi. Ir ārkārtīgi svari, svarīgi izvērst visdažādākos pasākumus, ņemot vērā, ka eh, šo politiku realizācijas sekas ir cirkulāras. Ja mēs runājam par inicitīvām, kas fokusējas uz digitālo inovāciju, uz digitālo ekonomiku. Un lai e, varētu eh, sistēmiskās plašākās stratēģijās integrēt e, informācijas sistēmu atbalstu, tad e, tās ir jāsasaista ar e, saistītiem pasākumiem, kas e, palielina efektivitāti. Un noteikti ir jānodrošina gan privāts, gan e, publisks atbalsts. E, un pasākumiem jābūt tādiem, kas ir piemēroti katrā attiecīgajā vietā, kur šie pasākumi tiek realizēti. Svarīgi nodrošināt arī, lai šie te veicinošie nosacījumi tiktu izpildīti, īpaši, lai nodrošinātu šo projektu pieņemamību reģionālā līmenī, vietējā līmenī, jo joprojām pastāv diezgan liela digitālā plaisa kura jo vēl prasās aizpildām. Un lai nodrošinātu, ka e, vietējie apstākļi tiek e, ņemti vērā un no, tiek nodrošināta vertikāla un horizontāla partnerība, ir jāatjauno uzticamība e, šīm te politiskās pārvaldības sistēmām, kas raksturo Eiropas Savienību. Yeah, about, about, uh, uh, local policies about uh, private. Un tātad tas ir tas, ko es teicu par politikām, par privātām publiskām partnerībām, uh, kas ir ļoti svarīgs realizējot dažādu šādus te jaunus pasākums. Un gadījumā jums ir nepieciešama tālāka informācija, varat atrast manu e-pasta adresu un esmu pieejama atbildēm uz jautājumiem, ja tas būtu nepieciešams. Paldies! Paldies! Eh, tagad uzsāksim diskusijas. Pirmais Viktors Bostināru. Thank you very much, Madam Chair. Uh, it is a very, very... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Domāju, pētījums eh, tika pasūtīts īstajā brīdī, un, protams, es domāju, ka tur bija arī daudz izaicinājumu. Uh, Pirmām kārtām vēlējos pateikt, ka IKT nozare nevar būt panacēja mūsu ekonomisko problēmu risināšanai. Pirms dažiem mēnešiem žurnālā The Economist eh, arī bija raksts par kādu pētījumu, un tur tika teikts, ka turpmāko gadu laikā ir paredzēta IKT nozares eh, tāda kā neliela lejupslīde, ka tā ieņems mazāku procentu globalizētajā ekonomikā, ņemot vērā attīstību citās nozareis, izpēta, inovācijas, eh, tagad pārvietojas gaismas ātrumā. Uh, Protams, ir sociālā un ekonomiskā krīze, un līdz ar to mēs varam prognozēt, ka IKT automātiski nerada daudz darba vietu, un mēs jau nevaram arī uh, domāt, ka visas darba vietas noteikti prasa tādas uh, izcilas prasmes un augstu izglītības līmeni. Protams, nozarē arī tādas vietas, kur uh, strādā cilvēki, kam ir ļoti augsts izglītības līmenis, kas ir apguvuši specifiskas prasmes, bet ne visas darba vietas ir tādas uh, ļoti kvalitatīvas. Protams, IKT nozare būs uh, tāds pamatīgs. Uh, pīlārs, pamatīgs balsts ekonomikai, bet nu ne pats varbūt lielākais. IKT nozare tomēr ir pierādījusi, ka e-ekonomika nevar pilnībā aizstāt ražotnes. Capacity with a strong, well-developed ICT industry. Tikai uh, visu nozaru tāda miedarbība var mūs izvest no krīzes. Es negribu eh, šeit saskatīt tikai melno un balto krāsu. Nē, ir daudz starptoņu un veidojot savu politiku, tas ir jāņem vērā. Daudziem cilvēkiem vairs nemaz nav piekļūs izglītībai, nevien laukos. Nu, ir daudz lauku reģionu Eiropā, bet arī pilsētās tā ir kļuvusi par problēmu. Uh, ja cilvēkiem nav piekļuves izglītībai, ja viņi nevar mācīties, tas nozīmē, ka ir mazāk iemaņu, mazāk izglītot cilvēku, un viņiem, protams, ir grūtāk, piemēram, arī um, izmantot IKT priekšrocības, un varbūt pat visi nemāk apieties ar šīm jaunajām ierīcēm. Ir arī tāds IKT analfabētisms. Un perifērajās grupās tas patiešām nav nekas dīvains. Arī mūsdienu Eiropā lauku reģionos ir aizvien vairāk cilvēku, kas nemāk izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Šis analfabētisma veids nozīmēs tādu jaunu sociālo plaisu. Būs cilvēki, kam ir šīs prasmes, viņi varēs būt eksperti, viņi varēs atrast labāku darbu. Uh, un uh, varēs pie tā tikt vieglāk, strādās uh, labā, siltā, labi apmaksātā vietā, bet būs cilvēki, kas būs, uh, nu, nostumti pašā maliņā, kas uh, nemācēs to visu. Un tas būs jauns izaicinājums Eiropas Savienībai. Es gribētu redzēt, kā Eiropas sabiedrība arī risinās uh, novecošanās problēma, jo arī vecākiem ļaudīm nemaz nav tik vienkārši visas šīs ierīces, uh, vietu tālruņus un visu to izmantot. Mēs te runājam arī par sociālās iekļaušanas problemātiku. Connecting Euro facility. It's true in theory everything is nice and we do know the fact Tagad jau ir izmantots 5, tiek izmantots 5G mobilais internets. To ir iespējams uh, palaist, bet nav nepieciešamās infrastruktūras. Bija 3G, 4G. Ir jau iespējams pārraidīt vairāk kā 3 terabaitus. Nu, tas ir milzīgs skaitlis salīdzinot ar 1,2 terabaitiem, kas ir šīs dienas rādītājs. Nu, un Eiropa jau pat vairs nav līdere šajā jomā. Citi mums ir aizsteigušies priekšā. E, no Eiropas arī ļoti daudz cilvēku dodas prom, smadzeņu noplūdi ir milzīga. Daudzi no mūsu uh, izcilākajiem, prasmīgākajiem inženieriem raugās uz citiem kontinentiem. Digitālā ekonomika ļauj viņiem strādāt citur, ne tikai Eiropā. Un uh, Connecting Europe instruments, mēs domājām, ka tas atrisinās problēmas ar platjoslas interneta pieslēgumu. Uh, jā, veidojot jaunas iestrādnes, lai uh, IKT strādātu, tur bija domāts par vienu miljārdu lielām investīcijām, lai cīnītos pret IKT pastāvošajām problēmām. Un jāsaka, daudzi mums ir krietni aizteigušies priekšā, investējot uh, Mm, jaunajā attīstībā saprotot, kur ir potenciāls. Mums ir vairākas iespējas, ir jāplāno saskaņotāka politika, lai Eiropa varētu panākt vairāk vai. Un Rumānijā IKT strādājušiem klājas visai labi. Biju pārsteigts, Rumā, ka Rumānija ir otrā vietā pasaulē runājot, eh, otrā vietā Eiropā runājot par piekļuvi internetam un eh, nodrošinot ātru interneta pieslēgumu. Bet tas viss notika tā visai haotiski, tā nebija nekad mūsu politiskā prioritāte. Mums ir nepieciešama vīzija par digitālo darbu kārtību. digitālās darba kārtības, digitālās programmas iznākums pirms trim nedēļām izstījās ļoti skaisti uz papīra, bet, nu, nedomāju, ka tas nesa eh, sev līdz daudz ieguvumu. Paldies, Viktor, tagad Lamberts van Nistelrojs, paldies um, par prezentāciju. Parasti tiek veikti pētījumi, ir ziņojumi, kolēģi pie tā strādā, lai būtu tādi uh, viens otru papildoši elementi. Tas nav attiecināms uz šo ziņojumu. Plānošanas darbs veicās jūnijā. Ja jūnijā jūs kaut ko vēlējāties zināt, tad tas jau jūnijā bija jums darīts zināms. Bet ne, es, jā, jā, priekšsēdētājs pie tā strādā, saka, un, saka priekšsēdētāji. Jā, bet nu kas tad īsti notiek? Ko darīt ar šo ziņojumu? Mēs esam uzsākuši jauno plānošanas posmu. Varbūt komisijas pārstāvi man varētu atbildēt uz jautājumiem. Esmu nedaudz nobažījies, kā notiek šī uz IKT balstītā tematiskā koncentrācija. Nu, šeit man ir jāšķir neskaitāmas lapas, lai to atrastu visu. Tas ir tā izmētāts pa visu ziņojumu. Ja mēs runājam par uh, reģionālo fondu, tur arī ir tematiskā koncentrācija, balstoties uz IKT, un tas būtu nākamais solis, lai kontrolētu konkrētām aktivitātēm paredzētas programmas dalību valstīs. Šorīt mums bija debates par viedo specializāciju un tas ir uh, kas tāds, kas veltīts īpašiem sektoriem. Ja runājam par IKT digitālo programmu, tas ir kas horizontāls. Mēs te nerunājam tikai par viena sektora tādu kā bīdīšanu uz priekšu. Gribēju uh, pētījumu autorei pavaicāt, vai ir plānots uh, to iekļaut uh, operacionālajās viedās specializācijas programmās un kā tad piekļūt informācijai? Mēs redzam, ka tam ir atvēlēts visai tāda niecīga niša. Uh, Mums ir piešķirts vairāk līdzekļu reģionālajā politikai nekā konektivitī instrumentam. Viens miljards. Un Jans bija tik jauks, viņš pieminēja tematisko koncentrāciju. Ja mēs runājam par dažādu politikas sektoru apvienošanu, Es gribu tiešām pavaicāt, ko komisija mums var pierāvāt un kas notiks eh, nākamā finanšu plāna ietvaros. Nu, jādomā, ka tas, protams, ir arī neatraujami saistīts ar jauniešiem un labklājību, kā jau teica eh, kolēģis pirms minūtes. Tagad uh, Nielsens. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāju zviedru valodā, tātad, eh, kolēģi, nesaprotu, uzlieciet austiņas. Varu tikai papildināt Lamberta teikto. Mums ir jādara vairāk. Ir demokrātijas deficīts. Un, protams, eh, ar pētījumu publiskošanu jau vēl darbs nav galā. Gribēju pastāstīt par to, ko esmu redzējis eh, Ziemeļzviedrijā un Ziemeļsomijā. Ziemeļ visu laiku tiek sludināts, ka ir nepieciešama piekļuva platjos, lai izskatās, ka tas būs brīnuma līdzeklis, kas radīs jaunas darba vietas. Neatkarīgi no tā, kādā jomā jūs strādājat, ir nepieciešama piekļuva platjoslas, ir nepieciešams eh, platjoslas internetu pieslēgums. Es eh, arī tikos ar vācu inženieriem, viņi devās uz tālākajiem Ziemeļzviedrijas Mm, reģioniem, tur bija arī holandieši, viņi vēlējās pārcelties uz Zviedriju, viņi gribēja doties prom no pilsētām, bet, protams, lai viņi varētu turpināt strādāt, viņiem bija nepieciešams internetu pieslēgums. Kad es viņiem vaicāju, kas ir vissvarīgākais šajos perifārajos reģionos, lai radītu darba vietas, viņi man visu laiku atbildēja ātrs internets, platjoslas internets. un uh, konstatējam, ka nav nekādu privāto investīciju šajā jomā. Esam pilnīgi atkarīgi no valsts investīcijām, no valsts, no pašvaldībām un citām struktūrām. Protams, mums ir jāpadomā par uh, struktūra fonda līdzekļu mobilizāciju. Ir jau pietiekami daudz labu piemēru. Ir iespējams radīt uh, šos platjoslas pieslēgumus arī eh, perifērijos reģionos. Tas, protams, nav tik vienkārši, bet eh, tas ir atmaksājies. Eh, ziemā uz šiem reģioniem daudz, brauc daudz turistu un bieži vien eh, pārējos gadalaikos tur viss ir tukšs un kluss, bet eh, tad, kad ir daudz turistu, arī jāparūpējas par nodrošinājumu ar internetu pieslēgumu. Paldies, tagad Jans Olbrihts. Jā, nu, tas ir kaut kas eh, ievērības cienīgs, jo gandri, visi komitejas locekļi piedalās debatēs. Ja mēs runājam par digitālo programmu, Kaut kas šķiet dīvaini. Pirmām kārtām saturs. Digitālā darba kārtība ir ļoti svarīga un ir jāpanāk kvalitatīvas pārmaiņas reģionos. Tas ir neapšaubām. Protams, Eiropas komisija ir ietiepīga spriežot par struktūra fonda līdzekļu piesaistīšanu šiem mārķiem. Gribēju jums atgādināt, ka komisija vēlējās uh, aizliegt uh, IKT projektu realizēšanu visattīstītākajos reģionos. Viņiem tā nebija prioritāte. Viņi teica, ka tas tiks iekļauts Connecting Europe instrumentā. Mēs komisijai pastā, pastāstījām, ka šis būs pirmais instruments, kas cietīs no ietaupījumiem. Tā nu tas ir. Es jau te netaisos sūdzēties. Es nezinu, vai pētījuma uh, autori to zina, bet gribēju pateikt, ka debatējot par IKT un digitālo programmu, Mm, lielākā problēma bija valsts atbalsts un nebija tādu skaidru noteikumu, kas attiecās uz privātajiem infrastruktūras investoriem vai, piemēram, publiskajiem investoriem. Un tad ir šie privātie valsts infrastruktūras operatori un uh, nebija skaidrs, kādiem noteikumiem ir pakļauts valsts atbalsts. Un tas, protams, radīs šķēršļus. Uh, Tas ir visai pretrunīgi. Digitāla programma, politiskie mērķi, tas viss izklausās ļoti skaisti, bet reāli risinājumi nav, nu tā reāli piekļūt valsts finansējumam ir ļoti sarežģīti. Tad, kad notiks sarunas, es uh, dzirdēju no komisijas, ka te nekas vēl nav atrisināts. Es domāju, ka tā ir vienkārši katastrofa, ka te nav finansējuma. ja vietējām uh, iestādēm ir jāinvestē nauda, piemēram, infrastruktūrā, vai šo naudu piešķirt privātiem operatoriem vai kādam citam. Nu, es te nerunāju par saturu, es runāju par mehānismiem. Es nezinu, vai jūs varat man jau atbildēt tagad, bet tā ir viena no galvenajām problēmām, kas skar tieši digitālo programmu. Paldies! Paldies! Kurska kungs. Fonds. Mm, moim zdaniem. Mm, Runāšu dzimtajā valodā, tādēļ lūdzu uzlūciet austiņas. Tak važne, tak šipko. Digitālā programma ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir programma. Uh, kas mums visiem ir nepieciešama. Tehnoloģijas attīstās katru dienu, tādēļ uh, ir ļoti jauki, ka ir sagatavots pētījums tieši par šiem jautājumiem. Priekšsēdētājs kundze, jūs teicāt, ka uh, šim sasaukumam uh, programmēšanas laiks beidzās jau jūnijā. Tad varbūt mums vajadzētu sagatavot ziņojumu, balstoties uz šo pētījumu. Varbūt uh, tas būtu jādara jaunā sasaukuma laika sākumā. Protams, ir dažādas tehniskas ķibeles, platjoslas internets, 3G, 4G. Tā ir daļa no reģionālās attīstības politikas, bet, protams, ir arī juridiskas ķībeles, Polijā pirms pusotra gada bija uh, milzīgi protesti pret akta likumdošanu, kas uh, bija mērķēta uz dažādiem ierobežojumiem internetu lietošanā, internetu satura izmantošanā. Un, ja cilvēkiem ir uh, internetu pieslēgums, viņi var atrast darbu uh, internetā, viņi var uh, pieņemt citus uh, darbā internetā, bet viņi tagad baidās, ka šīs iespējas varētu izgaist, ņemot vērā jaunos ierobežums, jauno likumdošanu. Protams, mums ir jādomā arī par interneta pieejamību, bet uh, jaunajam sasaukumam noteikti vajadzētu sagatavot ziņojumu balstoties uz pētījumu. Paldies! Vēlos jums atgādināt, nu, tā ka parasti to dara politiskajās grupās. Ceru, ka kāda grupa uzņemsies. Cēlerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Lobrikt kungs man pasvied izaicinājumu cimdu, lai mēs patiešām sasniegtu šo 100% atzīmi, kad izsakās visi komitejas locekļi. Ja runājam par digitālo programmu, nu. Mm, tas uh, tiek skaitīts, gluži šie vārdi tiek skaitīti kā tāda mantra, bet galu galā, kā mēs visā Eiropā varam parūpēties par to, lai visi pilsoņi varētu baudīt šīs programmas priekšnocības bija paredzēti 10 miljārdi Connecting Europe instrumentam, lai varētu aizpildīt visus uh, tukšos plankumus, uh, lai varētu sniegt vairāk palīdzības nomaļiem reģioniem. Un viens no lielākajiem telekom, uh, lielākie uh, telekomunikāciju operātori teica, ka tad vajadzētu piedalīties ar finansējumu gan valstī, gan privātiem investoriem. Nu, lielajās pilsētās ar priekšpilsētām tur nav nekādu problēmu, un Berlīnē ir vairāk operatori. Pats par to esmu pārliecinājies, tur problēma nav. Bet pat tur ir tā, ka dažo, dažās priekšpilsētās nomaļākos rajonos tur arī nav tik labs pieslēgums. Un daudziem operatoriem e, uzņēmumiem ir jāmaksā liela nauda, lai celtu tur e, sakaru torņus un tā tālāk. Uh, un vakardien mēs runājām par Ķīnas investoru aktivitātēm Eiropā. Tagad tiek būvēti tīkli un veselas struktūras, un Ķīnas investori to nopērk. Nu, viņi ir eh, iejutušies, viņi jūtas kā nieras taukos, un domāju, tad jau vairs te nevar runāt par tādu Eiropas spiedogu šiem projektiem mums vajadzētu varbūt to izskatīt vēl e, rūpīgāk visu šo problemātiku un nākamajā sasaukuma laikā, pēc tam, kad mēs te būsim izcīnījuši lielos cīniņus par struktūru fondiem, mums vajadzētu saprast, kā tas e, finansējums patiešām tiek apsaimniekots realitāti vai ir kaut kādi e, tādi politiķi iemīļoti projekti, kas tiek īstenoti, bet bez pārāk lielas papildus vērtības vai uh, Eh, patiešām eh, vajadzētu labāk padomāt par tādu stratēģiju īstenošanu, finansējot projektus, kas patiešām eh, nes šo papildus vērtību. Jādomā arī par piekļuvu modernajiem plašsaziņas līdzekļiem. Es domāju, ka sevišķi nomaļajos reģionos, kur nav tik daudz patērētāju, kā uh, lielajās pilsētās, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Protams, ir kāda federālā valsts eh, netālu no Berlīnes. Viņi eh, tā perfekti neapsaimnokoja struktūra fonda līdzekļus, eh, uzrādīja trūkumus, bet mēs veicām zināmas korekcijas un viņi apspriedās arī ar pilsoņiem un tagad šajos attālākajos reģionos um, būs nodrošināts arī internetu pieslēgums. Bet jāsaka, ka tā ir tāda kā dancošana pa naža asmeni mums vajadzētu parūpēties um, par tādu labu līdzsvaru, piemēram, lielie uzņēmumi bieži vien var ievilkt vādus, ievilkt internetu, paši visu finansēt, finansēt šos projektus, un tad ir jāsaprot, kur ir tie uzņēmumi, tie reģioni, kur ir jānāk palīgā valstī. Es varu Janam Albriham pilnībā piekrist, ja komisija. te mēģinās izlikties svētāk par pāvestu un mēģinās atkal radīt priekšrakstu priekšrakstu galā, tas arī nepie kā laba nenovedīs. Un uh, jāsaka, jaunais pāvests ir uh, daudz, daudz uh, lojālāks un brīvāks nekā to pieprasa katoļu baznīca, un šo mācību vajadzētu ņemt vērā arī komisijai. Paldies, es gribēju teikt, ka janvārī vai februārī Fransuās piedāvās savu ziņojumu par regulējumu digitālajā tirgu, un tad jā, jā, jāņem vērā arī šīs teritoriālās sensitivitātes. Kāķa Repel no uh, Regio ģenerāla direkcijas. Paldies, ka devāt man iespēju izteikt ar savu viedokli, bet var atbildēt uz kādiem jautājumiem. IKT, ieguldījumi IKT jomā ir mūsu ieguldījuma prioritāte numur divi. Tā ir ārkārtīgi svarīga eh, tehnoloģijas joma. Un Tādēļ vēlos pakomentēt, kā tas ietekmē pakalpojumu sektoru un ražošanas sektoru. Eh, struktūrālos fondus var izmantot arī eh, ražošanas sektorā, un tas pat ir vēlams. Eh, vēlos teikt, ka Ehm, ļoti pozitīvi, ka ir uzsvērts pieprasījuma piedāvājuma aspekts pētījumā, par kur mēs tikko noklausījāmies. Un te ir tas viss jāskatās um, ehm, nosac, antipostu nosacījumu kontekstā. Un, eh, protams, ir svarīgi uzlabot prasmes, lietotāju prasmes. Eh, es dzirdēju, ka ir problēmas ar valsts finansējumu. Uh, Šobrīd tas, ko dara darība valstis un reģioni attiecībā uz stratēģijām, e, palīdz sagatavot arī e, dokumentus valsts atbalstam. ja jūs izvērtēsiet pieprasījuma un piedāvājuma analīzi, tad nu, jūs redzēsiet, ka nu, tur ir zināmas kļūdas, un, un tas nozīmē, ka šo jautājumu vēl jāpanalizē sīkāk. Tāpat vēlos komentēt atsevišķo gadījumu izpētes rezultātus, kas tika piedāvāti pētījumā. Man šķiet ļoti interesanti, ka rezultāti ir ārkārtīgi dažādi, kas attiec uz produktivitāti. Nu, protams, ne, visi, gad, ne visur svarīgākais bija konkurētspēja, piemēram, vai produktivitāte, citur sociālā iekļaušana bija svarīgāks aspekts. Taču manis vairāk pārsteidza Spānijas un apvienotās karalistes projekti par platjoslas internetu izplatīšanu. Un, un es gribētu sīkāk panelizēt šos rezultātus. Tāpat arī mani pārsteidza e-veselības projekti, kur nebija nekāda redzama, red, nekāds redzams ietekmes uz produktivitāti, un tas man liekas tā nedaudz satraucoši. Kas attiecas uz ieteikumiem, rekomendācijām, kas tika pieminētas, Es atbalstu to, ka tik lielā mērā tiek uzsvērta strateģiskā perspektīva. Mēs joprojām aicinām dalībvalstis un reģionus integrēt savas stratēģijas vispārējās uh, vietas sistēmu stratēģijās, ja viedās specializācijas stratēģijās. šī integrēšanas stratēģijas kontekstā ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Tāpat vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir uh, labs politikas nostāļņu, uh, laba politisko nostāļu kombinācija. Te ir svarīga uh, sinhronizācija, tātad, lai dažādas darbības tiktu papildināt vienu otru un izveidotu pūzli, nevis būtu atsevišķi fragmentiņi. Tāpat arī vēlos runāt par Eiropas ieguldījumiem un Connecting Europe instrumentu. Tik pieminēti arī digitālie pakalpojumi. Mēs aktīvi atbalstām šīs jomas, ja dalība valsts vēlas ieviest vai izmantot struktūrālos fondus e-iepirkumu e, organizēšanai, tad viņiem ir jāizpētē sošā e-iepirkumu platforma. Uh, lai izveidotu kaut ko līdzīgu un arī nodrošinātu sadarbspēju. Un pēdējais komentārs. Mēs ievērojām, ka ir daudz problēma ar IKT projektiem šajos projektos pašreizajā programmēšanas perioda absorpcijas tēmas bija vislēnākais eh, pilnīgi visās ieguldījuma prioritāšu jomās. Kas attiec uz valsts finansējumu un saistītajām problēmām, tas bieži saistīts ar projektu sarežģītību. Pirms vairākiem gadiem mēs ar to saskārāmies, un tagad mēs uh, piedāvājam dažādus ieguldījumu modeļus, dažādus uh, pasākumu kompleksus, lai eh, palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem, kuri vēlas uzlabot šīs jomas. Uh, Tāpat arī mūsu uh, tirsniecības ģenerāldirektorāta kolēģi ir izstrādājuši vadlīnijas un um, arī cit, citas palīga dokumentus. Paldies! Paldies par noderīgo komentāru. Saka priekšsēdētāji, mēs jums pateicamies un pirms es došu <clears throat> vārdu šī teksta autoram uh, eh, Lifontī kundzei. Vēlos teikt, ka <clears throat> projekti atrodas dažādos īstenošanas posmos. E, un tad, kad e, projekts būs, tad, kad projekti būs tiešām pabeigti, tad mums rezultāti būs daudz skaidrāki. Varbūt tā bija viena no problēmām. <clears throat> Kā es saprotu, no mūsu puses komentāru vai nav, tādēļ došu vārdu Lifon Tīkundzē, ja jūs vēlaties izteikties. Varbūt varat atbildēt uz e, atsevišķiem jautājumiem. Okay. Uh... Es centīšos atbildēt uz eh, vairākiem jautājumiem. Ja es kādu esmu piemirsusi, tad lūdzu atgādiniet man to. Vispirms priekšsēdētāji vēlos uzsvērt to, ka dažreiz mēs salīdzinām dažādu ieguldījumu veidu ietekmi dažādos projektos un šie projekti nav salīdzināmi, rezultāti nav salīdzināmi, jo nav tāda vienota standarta šiem ieguldījumiem, jau atskaites punkta šiem ieguldījumiem. Ja bieži vien tiek izmantots atšķirīgas tehnoloģijas, arī projektu īstenošanas cikli atšķirās. Tāpat tiek ieguldīts atšķirīgās tehnoloģijās un dažādās eh, nozerēs vai apakšnozerēs. Uh, mēs ieguldām jomās, kurām ir atšķirīgas ekonomiskās pamatstruktūras. Tādēļ salīdzināšana nav īsti iespējama no metodoloģiskā viedokļa. Un dažreiz pat eh, tas nav vēlams, nav pareiza, nav pareizi. Viss ir atkarīgs no tā, kā, par kādu veidu projektu ir runa, kādi ieguldījumi ir veikti un tā tālāk. Viens no jautājumiem vai ja komentāriem bija tāds, ka neapšaubāmi inovācijas digitālajā ekonomikā nav panacēja tas nenozīmē, ka tā atrisinās visas problēmas. Nu, tam es varu pilnībā piekrist. Bet es neticu, ka turpmāko gadu laikā ieguldījumi un pieprasījums pēc IKT samazināsies. Galvenais iemesls tam ir, ka IKT mūsdienās ir tehnoloģija, kas palīdz uzņēmumiem ietaupīt. Krīzes laikā mēs novērojām, ka ieguldījumi parasti tika veikti ar mērķi ietaupīt līdzekļus, ieguldījumi informācija tehnoloģijās nepazi, ne, nesamazinājās tik lielā mērā, kā mēs to sagaidījām tieši šī iemesla dēļ. Uzņēmumi turpina ieguldīt, jo tas, palīdzē, tas var palīdzēt viņiem ietaupīt. Vēl viens arguments ir tāds, ka es neticu, ka mēs varam mēs varam spērt soli atpakaļ mūsu digitalizācija, ekonomikas digitalizācijā. Nu, tā ir tāda tehnoloģija, kam ir ļoti daudz dažādu mērķu un iespējamu ietekmi. Te ir tik daudz dažādu faktoru. Tam ietekme uz produktivitāti, tas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Mēs nevaram atgriezties, ja regresēt, jo Ikvienam ir savu, viņa vietāla runis, mēs izmantojam dažādas eh, lietojuma programmas. Es nedomāju, ka mēs samazināsim ieguldījumus tādēļ, ka mums liksies, ka e, mākoņu pakalpojumi vairs nebūs interesanti. Tie ir interesanti, jo Eiropa, lielākā, eh, lielākā, lielākā daļa Eiropas ekonomikas ir balstīta uz eh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Es esmu neatkarīga konsultante, tomēr es esmu strādājusi dažādos uzņēmumos, kas izmanto mākoņu pakalpojumus, un es arī to izmantoju savā birojā. Tad tas ir modelis, kādu, eh, eh, kuru Eiropā, kurš Eiropā tiek attīstīts. Eiropa, eh, tehnoloģija maina to, kā mēs ražojam, kā mēs dzīvojam, kā mēs strādājam. Taisnība, ka digitālā ekonomika neaizstās ražošanu. Es pilnībā tam piekrītu. Tā ir tikai tehnoloģija, tā, tas nav nekas cits, tomēr tā maina to, kā mēs ražojam. Tā ir tāda būtiska iezīme, kas mums ir jāpatur prātā. Krīzes laikā, ekonomiskās krīzes laikā darba tirgus saskārās ar milzīgām problēmām. Mums bija ļoti ievērojams bezdarba līmenis, un es runāju par Eiropu. E, nu, man gan nav pie rokas statistikas datu, bet, ja jūs vēlaties, es tos varu vēlāk, kaut kad vēlāk jums e, e, parādīt. Pieprasījums pēc IKT prasmēm pieaug. Un Un bieži vien uzņēmumi nezin, kur eh, nu, šādus kvalificētu personālu sameklēt. Eh, un tāpat cilvēki nezin, kā šīs prasmes iegūt. Tieši tādēļ ir eh, jāmainās izglītībai, izglītības sistēmām. Mēs nevaram regresēt un nevaram to visu pagriezt atpakaļ. Un kas ir tik svarīgi šajā digitālajā darba kārtībā ir tas, ka tā ir politika, kas ir horizontāla. Tur jums ir taisnība. Šī politika palīdz pārvarēt problēmas vienoti. Mums, mums ir jā, jāstāj šīm problēmām uh, pretī vienoti. Veicot pētījumus, mēs redzējām, ka ietekme, ka sekas nav tik smagas, ja, ir, ja tiek iztenota politika, kas, uh, uh, kas palīdz atrisināt dažād, ļoti dažādas IKT jautājumus. Kāds pieminēja, ka ir svarīgi analizēt visus aspektus gan no pieprasījuma, gan no piedāvājuma viedokļa. Nu, tā arī ir. Mums ir ļoti daudz piemēru Eh, piemēru šeit Eiropā, kaut vai no pēdējās eh, desmitgades. Es atceros, ka es mm, eh, īstenoju milzīgus pētījumus un mm, piestrādāju pie projektiem arī Eiropas komisijas uzdevumā. Un mēs pētījām publiskos pakalpojumus pilsoņiem. Ļoti bieži bija komentārs, ka, nu, ja mums ir šādi publiskie pakalpojumi, bet neviens tos neizmanto, un kādēļ šī eh, izmant, kādēļ šīs, eh, kād, kā, kāpēc tas tā ir, jo pastāv problēmas ar digitālo izglītotību. Eh, nākamajā desmitgadē vecāka gadagājuma cilvēki Tātad pēdējās desmitgades laikā arī vecāku gadagājumu cilvēki uh, sāka mācīties lietot personāla dators tātad no digitālās uh, izglītotības uh, perspektīvas uh, šī plaisa starp cilvēkiem, kam ir šādas prasmes un nav šādu prasmes, sašaurinās. Mums ir svarīgi uzlabot skolēnu izglītības, izglītības līmeni gan skolās, gan universitātēs. Eiropā dalību valstis apzinās šo problēmu. Izglītībai izglītības sistēmai ir jāmaina tās pieeja. Manuprāt, pat tajā pašā līmenī kā ražotājiem, tieši tādā pašā veidā kā ražotājiem ir jāmaina pieeja ražošanas eh, darbībām. Kāds no klātesošajiem teica, ka nu, tā ir organizācijas problēma, nu, tā tas arī ir, jo nu, tā ir tāda um, tāda daudzējādas ieteikums tehnoloģija. Mēs vērtējam, kāda ir privāto ieguldījumu ietekme IKT jomā, tad e, šī ietekme ir pozitīva tāda, ja to papildina reorganizācijas aktivitātes. Eh, da, nodarbinātības, jeb darba spēka reorganizācija eh, uzņēmumā. Un tas ir jāveic visos līmeņos, gan eh, konkrētā uzņēmumā, gan sabiedrībā, gan teritoriālajā mm, organizācijā. Kā redzat, šī problēma ir ļoti daudzslāņaina, jo mēs nekād nevaram uz to skatīties vienpusēji š, e, tā ir saistīta arī ar cirkularitāti, par ko es runāju savas prezentācijas e, sākumā. Nu, man šķiet, ka tas arī viss. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nu, varu teikt savu kolēģu vārdā, ka šis pētījums mums ir bijis ārkārtīgi svarīgs, jo mēs redzējām, ka ne Eiropas politika un dažādas iniciatīvas ļoti bieži nav ņēmušas vērā teritoriālās īpatnības Un, un eh, ļoti svarīgi bija sasaistē ar šo Eiropa 2020 stratēģiju. Digitālā darba kārtība palīdzēja mums to visu izvērtēt eh, vietējā un reģionālā līmenī. Eh, un kāda šo, šo projektu ietekme un mm, kā tie tikuši izanalizēti. Paldies par šo prezentāciju. Ar šo arī vēlos no, pabeigt sanāksmi un vēlos atgādināt kolēģiem, ka būs papildu sanāksme 17. decembrī, tā ir otrdiena, eh, no 2.30 līdz 5. reģionu eh, komitejā. Un tāpat arī mums būs eh, biznesa pusdienas, ja jūs vēlaties piedalīties, tad paziņot man par to līdz 29. novembrim. Tad tiksimies